Ja Darbie kolēģi, labdien visiem! Es gribētu lūgt jūs apstiprināt darba kārtību. Nevienam nav iebildumu, pieņemta darba kārtība. Un sveicu ECB priekšsēdētāju Mario Dragī mūsu vidū šeit Eiropas parlamentā uz 4. monetāros politikas dialogu šogad. Iepriekšējais, kā atcerēsieties, notika 28. septembrī. Un pagājuši nedēļa bija arī debats plēnārsēdē ar priekšsādātāju Dragī, un parlaments ar plašu vairākumu pieņēma uh, Eh, savu ziņojumu par Eiropas centrālās bankas gada ziņojumu, apstiprinot atbalstu ECB monetārajā politikai un atzīstot, ka ieviestās, ieviestie pasākumi ir eh, saskaņoti, lai nodrošinātu cenu stabilitāti un aizsargātu eirozonu no eh, riskiem un veicinātu ekonomikas izaugsmi. Tā pašā laikā tiek uzsvērts, ka ir jārīkojas arī citās politikas jomās, atbalstot Mortuko monetāro politiku, ir jāveic struktūrālās reformas un jāveido fiskālā politika, kas ir veiksmīga, eh, es atvainojos, draudzīga izaugsmai. ECB eh, e monetārā nostāja nav mainījusies un politikas pasākumi arī turpmāk atbalstīs eh, finanšu stabilitātu un veicinās ekonomikas atjaunotni. Un um, tā notiek uh, mērenā tempā un tomēr tā ir stabila. Un, uh, dragie kungs, arī apstiprināja, ka 84 miljārdu eiro uh, iepirkums turpināksies līdz martām vai arī vēlāk, ja nepieciešams, un tieši tāpēc arī ir gaidas attiecībā uz to, kas notiks decembrī par īpašumu iepirkumu Priekšsēdētājs Dragi šodien kā parasti stādīs priekšā ECB perspektīvu attiecībā uz ekonomiko monetāro attīstību, un viņš apspriedīs arī tās divus uh, jautājumus, kurus izvēlējās ekonu koordinātori šim monetārajām dialogam, proti, kā negatīvās uh, procentu likmes ietekmē banku pro, ienesīgumu un uh, kā nekonvencionāla monetārā politika ietekmē eirozonu. Uh, Mums bija arī sagatavošanās darbs eh, ar ielūgtiem viesiem par šiem jautājumiem, un Dragēkungs pievērsīsies īpaši arī ekonomiskajām un monetārajām sekām attiecībā uz Brexit un Eirozonu. Tātad te mums ir ļoti interesanti temati, ko apspriest. Mēs ar lielu nepacietību gaidām jūsu prezentāciju, dragie kungs, un lūdzu jums vārds. Thank you. Thank you. Lielas paldies priekšsēdētāji. Godātā ekonomikas un monetārās komit monetāro lietu komitejas locekļi, dāmas un kungi. Priecājos būt atkal šeit, Eiropas parlamentā, tikai nedēļu pēc tam, kad notika plenārsēžu debats par ECB darbību 2015. gadā. Šī būs, šis būs mans pēdējais apmeklējums šogad, un tāpēc tā ir lieliski iespēja pārdomāt, kādi problēmu uzdevumi mūs gaida nākotnē. 2016. gadā Eirozonas ekonomika izrādījās riskiem pretoties spējīga, neskatoties uz neskaidrību, kas izrietē no ekonomikas un politiskās vidas. Inflācija pamazām pieauga, un ECB monetārie stimuli bija atslēgvārds, atslēga virzītājspēks šī, šajā atgūšanās procesā. Savās šodienas piedzīmēs es pirmām kārtām gribos pievērties gaidāmajām problēmu lietām globālā un eirozonas līmenī. Pēc tam, saskaņā šīs komitejas lūgumu, es apspriedīšu joprojām neskaidro ietekmi, ko varētu radīt Brexit un kāda tam varētu, kādas tam varētu būt sekas no vienotā tirgus perspektīvas raugoties. Globālā tautsēmniecība saskaņā ar prognozēm turpinās atgūties, lai arī izaugsme būs lēnāka nekā tās tempi pirms krīzes. Izrādot spēju pretoties riskiem, globālā ekonomika tomēr sastopas ar būtiskiem politiskām un ekonomiska rakstura neskaidrībām. Šajā kontekstā Viens no svarīgākajiem secinājumiem 2016. gada Pasaules bankas starptautiskā valodas fonda igad tikšanās laikā bija tas, ka monetārā politika nevar būt vienīgais, kas spēlē kaut kādu lomu šai kopējā kontekstā. Ar to vien nav iespējams radīt ilgspējīgu un līdzsvarotu izaugsmi. Lai palielinātu monetārās politikas efektivitāti, ir vajadzīgs fiskālās un struktūra politikas, kas ļaus spēcināt izaugsmi un padarīs to iekļaujošāku. Eirozonas ekonomika turpinās vērsties plašumā, mērenā, bet pat pastāvīgā tempā, neskatoties uz negatīvo ietekmi, ko rada globālā ekonomiskā un politiskā neskaidrība. Šis eh, pakāpeniskais virziens uz augšu, kā paredzams, turpināsies un tas eh, cita starpā notiks tā tāpēc, ka esam īstenojuši savus monetāros politikas mē, pasākums. It īpaši liela nozīme šeit bija ļoti, zemai, ļoti zemo procentu likumu politikai, labvēlīgie kreditēšanas nosacījumi, mērķiecīgais ilgtermiņa refinansēšanas operācijās un aktīvu iepirkšana, ko tur, turpinājām veikt. Tā rezultātā kredīta izdevumi sam, samazinājās. Uzņēmumi gūst labumu no arvien labākiem apstākļiem tajā brīdī, kad tie prasa aizdevumus no bankām un tad, kad laiž klējā jaunu kapitālu vai obligācijas. Mazākie uzņēmumi turklāt gūst priekšrocību no zemākajām kreditēšanas izmaksām no bankām un arī dzen ar no vien pieaugušās banku spējas piešķirt aizdevumus. Savukārt lielie uzņēmumi lielākoties meklē finansējumu no finanšu tirgiem šādi apstākļi atbalsta augstāku patēriņu līmeni un investīciju apjomus. To atspoguļo ar vien pakāpeniski pieaugošais kredītu daudzums mājasēmniecībām un uzņēmumiem. Un tomēr, ja šie, ja šī izlēmīga rīcība saņems atbalstu no likuma devējiem, tad monetārās politikas mēra Eirozonā varētu būt pat efektīvāki. Zemā produktivitātes izaugsme pārmantotās banku sektora problēmas un ierobežotais progress ar struktūra reformām visi ir tādi jautājumi, kas jārisina ļoti strauji. Tādā veidā mums izdotos ražošanas plaisu straujāk samazināt un palielināt izaugsmas potenciālu, tādējādi palielinot arī nodarbinātības līmeni. Es apzinos, ka likumdevēja uzmanība šobrīd ir vērst uz citiem jautājumiem tūlītējās eh, traģiskajās sekās pēc finanšu krīzes nepie, bija nepieciešams pabeigt ekonomikas un monetāro savienību, un tas šis jautājums kļuva par Eiropas debašu centra punktu. Kopš šī brīža apstākļi gan tomēr ir mainījušies, un Eiropa lielā mērā pievēršas drošības jautājumiem. Abi šie jautājumi, abi šie projekti Eiropai liek būt vienotai, tai jāspēj rīkoties saliedēt. Un tomēr neaizmirsīsim, ka Eiropa daudz labāk varēs sev aizsargāt, ja tai būs spēcīga un riskiem pretoties spējīga tautsēmniecība. Un šī iemesla dēļ ekonomikas un monetārā savienība jāveido tā, lai tā spētu pretoties visām eh, vājajām eh, vietām un riskiem, kas izriet no pašreizējās nepilnības. Viena būtiska mācība, kas mums no krīzes ir jāgūt, ir tas, ka puses celta māja nav stabila, tā ir visai trausla. Līdz ar to nepieciešams gūt progresu visās tajās savienībās, kas tiek identificētas piecu priekšādātāju ziņojumā. Šai komitejai ir ļoti nozīmīga loma, lai pārliecinātos, ka finanšu sektors ir daudz riskiem pretoties spējīgāk šeit Eiropas Savienībā un arī liela nozīme Banku Savienības pabeigšanā. Lai to panāktu, nepieciešams progress paša, pie pašreizējiem likumdošanas dokumentiem. Eiropas parlamentam būs arī vadošā loma strādājot pie pārskatāmās vienotās noteikumu grāmatas eh, likumdošanas pīlāriem banku noregulē, eh, atgūšanās un noregulējuma direktīva, kapitāla pietiekamības regulējums un kapitāla pietiekamības direktīva. Tālāk ļaujiet man pievērsties tam, kādas sekas varētu būt Brexit, jo jūs vēlējāties, lai šo tēmu apskatu sīkākās detaļās. Gan Eirozonai, gan Lielbritānijai Vienotais tirgus līdz šim ir bijis pamatīs, pamatīs aktīvs un mm, tāds priekšrocību devējs. Eiropas ekonomiku saliedētība ir ļāvusi Eiropas Savienībai mm, gūt mm, priekšrocības efektivitātei un labāk apmierināt pieprasījumu tādiem sektoriem, kā finanšu pakalpojumu spēja apkalpot visas Eiropas Savienības starpsavienotu tirgu, pilnīgi noteikti bija veiksmas atslēga. Vienotais tirgus turklāt ļauj uzņēmumiem izmantot savstarpējo papildināmību, ņemot vērā, ka tās var atrasties daudz kur Eiropas Savienībā, vienlaikus esot daļa no Eiropas vērtību ķēdes. Turklāt personu brīvu pārvietošanās ļauj pārliecināties, ka ik viens var meklēt darbu tajā teritorijā, kur šobrīd koncentrēs ekonomikas aktivitāte aglomerācijas rezultātā. Ekonomikas centri savukārt guva priekšrocības no tā, ka tā varēja nolīgt darbā cilvēks no visas Eiropas Savienības. Arī Lielbritānija ir guvusi priekšrocības no, spēc, no šīm spēcīgajām ekonomikas un finanšu saiknēm vienotā tirgus ietvaros. Faktiski Vairāk kā 40% no ārvalstu pievienotās vērtības, kas piemīt Lielbritānijas eksportiem, izriet tieši no ES pārējā kopuma. Vienotā tirgus ietvaros Lielbritānijai, apvienotai karalistei, ir vienmēr bijusi centrāla Roma, centrāla loma um, banku pakalpojumu jomā. Konkrētāk, šī vienotā pasa nozīmē, ka Lielbritānijā bāzētas bankas varēja apkalpot arī vispār Eiropas Savienību bez nepieciešamības izveidot meitas uzņēmumus vai filiāls citās dalību valstīs un otrādi. Tas savukārt nozīmēja būtīgs, būtisks ietaupījums kapitāla un likviditātes ziņā. Ja ilgtermiņā Lielbritānijas tautsēmniecība kļūtu mazāk atvērta attiecībā uz tirniecību, migrāciju un ārvalstu tiešajām investīcijām. Tam būtu negatīva ietekme uz novatorismu un konkurenci. Tādējādi negatīvi tikt ietekmēt arī produktivitāte un iespējamais uh, saražotais rezultāts. Šāda veida attīstība lielākoties eh, un vissmagāk ietekmētu tieši apvienotās karalistas ekonomiku. Tomēr, protams, zināmā mērā būs arī tālāka negatīva ietekme uz eirozonu. Kopējā ietekme tomēr, jāsaka, būtu ļoti dažāda no valsts uz valsti, atkarībā no tā, cik ciešas ir šo valstu tirniecības saitnes ar Lielbritāniju. Līdz šim eirozonu ir varējusi, ir bijusi paglābta no dažāda veida negatīvām sekām referenduma rezultātē un riskam pretoties spēja uzlabot. Tas arī pateicoties centrālo banku sagatavošanās darbiem, tāpat arī uzraudzības iestāžu sagatavošanās darbiem ap kanāla labās pusēs. Balsojuma rezultāts noveda pie pie lielākas vēlmes neuzņemties risku, bet jāsaka, tirgus reakcija bija ļoti īslaicīga un aktīva. Cenas lielākoties atguvās pāris nedēļas pēc balsojuma rezultātu izziņošanas. Turklāt Eirozonas ekonomiskās izjūtas indikators un iepirkšanas uh, pār, pār, rā, iepirkuma rādītājs, kas bija samazinājušies augustā, septembrī un oktobrī, atkal nonāca iepriekšējos līmeņos. Lielbritānija ekonomiskā aktivitāte arī ir bijusi diezgan pretoties spējīga riskiem, pamatojoties uz diezgan pamatīgo patēriņu izaugsmu. Tāpat laikā šī neskaidrība šķiet ir ietekmējusi investīcijas un mārciņas svaru. Ekonomiskā aktivitāte Lielbritānijā saskaņā ar prognozēm tomēr pamazām samazināsies. Ir ārkārtīgi grūti prognozēt precīzi ekonomiskās sekas, kas varētu būt e, apvienotās karalīstas izstāšanās gadījumam scenārijiem no Eiropas Savienības. Tas lielā mērā būs atkarīgs no konkrētā laika, no progresa un no tā, kāds rezultāts būs gaidāmajām izstāšanās sarunām. Tāpēc ārkārtīgi svarīgi nodrošināt skaidrību sarunu procesā. Tāpat arī svarīgi pēc iespējas ātrāk samazināt neskaidrību. Tomēr ļaujiet man runāt skaidriem vārdiem. Lai arī Lielbritānijas referendums radīja zināmu neskaidrību attiecībā uz to, vai valsts turpinās piedalīties vienotajā tirgu, vienotajam tirgum nav atpakaļ, atpakaļ ceļa un ir ārkārtīgi svarīgi, lai tā saliedētība un noteikumu vienotība, kāda noteikumu īstenošana tiktu tāpat pildīta arī tālāk. Tas savukārt nozīmē, ka mēs nevaram spērt soļus atpakaļ ne attiecībā uz regulējumu, ne uzraudzības, ne pāraudzības ietveriem attiecībā uz bankām un finanšu tirgus infrastruktūrām, kas ir viss ticis spēcināts un būtiski spēcināts kopš 2008. gada un tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi pat, kurš otrād vēl tālāk spēcināt un attīstīt vienoto tirgu. Finanšu pakalpojumu jomā esam guvuši būtisku progresu. Vienotais tirgus finanšu pakalpojumu jomā es saņēmu atbalstu no vienotās noteikumu grāmatas, kas izstrādāta bankām, un turklāt to atbalsta arī kopējās uzraudzības iestādes. Eirozonā Mēs pat virzījāmies vēl tālāk uz priekšu ar Banku Savienības izveidi. Kā jau es teicu, mēs neesam vēl procesa noslēgumā. Un tā, piemēram, finanšu integrācija ar pilnību, pilnīgu kapitāla tirgus savienību varētu tālāk dažādot finansēšanas avotus Eiropas uzņēmumiem. Veicinot privāto riska uzņemšanos un sadali, tādējādi varam dot ieguldījumu vēl riskam pretoties spējīgākai Eiropas ekonomikas izveidēju un noslēgumā. Ārkārtīgi labi redzēt, ka nesenējos sabiedrības aptaujas dokumentos parādās atbalsts Eiropas integrācijai. Tas pieaug kopš Lielbritānijas referenduma, pretēji tam, ko daudzi varbūt gaidīja. Tajā pašā laikā no notikušā ir jāgūst mācība. Galvenā mācība ir tāda, ka Eiropas Savienībai ir jāspēj sasniegt tie galvenie mērķi, tie mērķi, ko pilsoņi uzskata par svarīgiem, ja tā vēlas, lai pilsoņi atkal atgūtu uzticēšanos Eiropas projektam. Un nepieciešams ir risināt jautājumu par šo visaptvarošo nedrošības sajūtu, to starp ekonomiskās nedrošības sajūtu. Šī iemesla dēļ Eiropas projektam vajadzīgi spēcīgi ekonomiski pamati. Eirozonas tautsēmniecībai tas nozīmē to, ka jāspēcina atgūšanās spēja, jāsaglabā finanšu stabilitāte un jāspēj risināt tās vājās vietas, kas joprojām pastāv ekonomikas un monetārajā savienībā. Liels paldies par jūsu uzmanību un tagad ar nepacietību gaidu iespēju mm, ar jums par to visu apspriesties. Liels paldies, dragie kungs. Tagad pāriesim pie jautājumiem. Un pirmais runātājs ir Balskungs, lūdzu. Liels paldies, priekšsēdētāji. Godātais priekšsēdētāja kungs, paldies, ka esat pie mums atkal ieradies Tad, kad mums bija iepriekšējais dialogs septembrī, mans jautājums bija par iespējamā Brexit sekām un uh, Es jautāju par jūsu viedokli, kāds varētu būt ilgtermiņā uz monetāro jomu. Es domāju, ka jūs piekritīsiet, ka situācija joprojām ir nedroša, un tagad mēs eh, gaidām nākam svētdien eh, konstitucionālo referendumu Itālijā. Premjers Renzi cieši sasaistīja referenduma eh, rezultātu ar viņa kā premjera amatu, un uh, Un uh, Itālijas banku sistēma nav īpaši labā situācijā, un, protams, ka attīstībai cieši seko ne tikai politikas veidotāji, bet arī ekonomisti un finansisti, un varat uh, par to lasīt arī šodienas Financial Times, piemēram. Mans jautājums ir, vai jūs esat nobažījies par iespējamo ietekmi, uh, kā varētu šis referendum negatīvs rezultāts uh, ietekmēt Itālijas banku sistēmas stabilitāti? Uh, Un vēl viens būtisks jautājums pēdējās nedēļās noteikti bija tas, ka Donalds Trumps tika ievēlēts uh, Amerikā par prezidentu, tātad vēl viens nedrošības avots un neparedzamības avots. Tās ir nopietnas bāžas par to, kā tas viss ietekmē starptautisko tirzniecību, bet arī uz uh, Uh, kāda būs ietekme uz Eiropas Savienības finanšu stabilitāti. Vai jūs piekrītat šīm bažām, un ja jā, tad kā ekonomikas izaugsme un finanšu stabilitāte varētu tikt ietekmēta? Paldies! Paldies! Raugoties uz uh, nesenajiem notikumiem, ir diezgan skaidrs, ka ģeopolitiskā nedrošība uh, ir e, kļuvis par galveno iemeslu nedrošībai turpmākajos mēnešos. Bet līdzinējā um, norise notikumu gaita uh, ir tāda, ka mums ir ļoti uh, būtiskas reakcijas ļoti īsā termiņā, īsā posmā. Uh, um, jo īpaši plašsaziņas līdzekļos, bet pēc tam šī situācija nomierinās, un pēc tam uh, mēs acīm redzot varam secināt, ka uh, tirgi ir bijuši izturīgāki nekā uh, varbūt cilvēki būtu gaidījuši pirms vairākiem gadiem, un arī finanšu starpnieki ir bijuši spēcīgāki nekā tas būtu bijis pirms dažiem gadiem, uh, ja būtu bijusi šāda uh, cenu svārstība. Vai tas nozīmē, ka mēs zinām, kas notiks vidējā termiņā? Nē, atbildi ir nē. Šīs izmaiņas, eh, tas viss patiesībā ir eh, ļoti eh, būtisks, būtisks izmaiņas tās ir un tās arī būtiski ietekmēs ne tikai turpmāko mēnešu, bet arī turpmāko gadu situāciju. Un tāpēc tagad ir ļoti sarežģīti šobrīd novērtēt, kāds būs, uh, kāda būs šī galīgā ietekme. Bet mēs zinām, kas mums te un tā būtu jādara, neskatoties uz to, kas notiek citur. Un uh, pirmkārt, mums vajadzētu turpināt uh, veicināt ekonomikas atgūšanos, to konsolidēt, konsolidēt sasniegumus darba tirgu ar darba vietu radīšanu. Uh, Mums ir vairāki miljoni jaunu darba vietu uh, radīts uh, pēdējos gados, un to vajadzētu turpināt, un vajadzētu turpināt strādāt pie vienotā tirgus, turpināt stiprināt uh, šo te mūsu savienības pamatu. Treškārt, mums vajadzētu saglabāt uh, finanšu stabilitāti ir būtisks progress šeit panākts, un eh, tagad mēs eh, noteikti negribētu pieļaut, ka tas viss eh, sagrūst vai mēs atkāpjamies atpakaļ, ja mums nevajadzētu aizmirst lielās finanšu krīzes mācību, jo toreiz šī te nepārtrauktā finanšu regulējuma pārkāpšana uh, Uh, kas notika uh, jau 2000. Uh, gados, kas noved pie šīs lielās finanšu krīzes, un mēs noteikti nevēlamies, lai tas atkārtotos. Tātad spēcīgāka izaugsme, jāturpina strādāt pie vienotā tirgus, jāsaglabā finanšu stabilitāte, un līdzinējais progress ir jānovērtē un jāturpina sasniegumi darba tirgu. Paldies, Pervanš Beres, lūdzu. Paldies, dragie kungs. Es jums uzdevu rakstisko jautājumu par London Stock Exchange un Vācijas biržas apvienošanos. Un, uh, Es domāju, ka Eiropas centrālajai bankai vajadzētu par to izteikties. Es ceru, ka jūs tam pievērsīsiet īpašu uzmanību šim rakstiskajam jautājumam, bet gribu arī atgriezties pie jautājumu, kur apspriedām pagājušajā nedēļā plenārsēdē un ko mans uh, Eh, kolēģis Burkhards Balts arī tikko pieminēja, proti Donalda Trumpa ievēlēšanas sekas un tā iespējamās sekas eh, un ietekma attiecībā uz eh, ekonomikas politiku. Pagājušajā nedēļā jūs atbildējāt, ka ir grūti prognozēt vai jau tagad novērtēt, kāds būs iespējas viņa ievēlēšanai vai varētu arī tādējādi palielināties procentu likmes ASV. Bet tad, kad mēs bijām ASV eh, ikgadējā konferencē, tad bija pārsteidzoši redzēt, ka visas jaunatīstības valstis satraucās par to, kā varētu eh, likmju paaugstināšana ASV viņus ietekmēt, pilnībā ignorējot to, uh, Uh, tātad, kas, kā tas viņus ietekmēs. Un man šķiet, ka Eiropa ir tādā pašā situācijā. Tātad es nedomāju, ka Eiropas ekonomikas uh, situācija un tās uh, izturība lielā mērā būtu atkarīga no tā, vai būs vai nebūs procentu likmi pieaugums. Tātad, kā jūs vērtējat uh, ietekmi uz monetāro politiku un arī reālo ekonomiku Eiropas Savienībā, proti jāizvē pacelt procentu likus. Un otrkārt, vai jums kopš Tolanda Trumpa ievēlēšanas ir bijusi iespēja tikties ar uh, jūsu partneri ASV, runājot par finanšu tirgus regulējumu attīstību? Pardon, pardon. Es atvainojos, es atvainojos. Tātad eh, ar Bernām kungu, vai jums ir bijusi iespēja apspriesties par Amerikas likumdošanas eh, attīstību, jo īpaši par Doda Franka likuma attīstību? Well, um... Jā. Pirmkārt, Jākonstatē, ka atgūšanās eh, ASV ir eh, citādā stadijā nekā tā, kas ir vērojama Eirozonā. Viņi ir daudz tālākā posmā jau tikuši atjaunojot savu ekonomiku, un šajā atšķirīgajā situācijā tad mums ir jāvērtē, kādas būs jaunās administrācijas politikas, lai izvērtētu ietekmus eh, procentu likmēm, bet uh, ne jau tikai procentu likmes ir svarīgas, bet finansēšanas apstākļi kā tādi, tātad plašāka šī jautājuma kopa, vērtības, tātad un akciju tirgus, un šie visi faktori ir ļoti svarīgi. Mums būs tad jāraugās, kā tas attīstīsies. Mēs tiksimies decembrī un izvērtēsim dažādas iespējas, kas uh, varētu uh, kolēģijai ļaut uh, saglabāt to monetāro atbalstu, kas tiek sniegts, lai nodrošinātu inflācijas konverģenci, kas būtu zem 2%, bet tuvu 2% vidējā termiņā. Atbildot uz jūsu otro jautājumu, atbildi ir nē. Mums nav bijusi iespēja apspriesties ar uh, manu uh, partneri, tātad uh, ASV Centrālās bankas priekšsēdētāju par jauno situāciju. Bet drīz mums būs iespēja izvērtēt to, kāda būs jaunās administrācijas nostāja attiecībā uz regulējumu, jo būs virkne tikšanos bāzās komitejā un arī Džeos uh, tu, tuvākajos uh, mēnešos. Tur mēs arī redzēsim, kāda būs jaunās administrācijas regulārā nostāja. Paldies! Paldies! Bērns Luke, lūdzu. Paldies, dragie kungs, es runāšu vācu valodā. Kundžaka, dragi. Labdien, dragie kungs, es gribētu jums uzdot vienu jautājumu par uzņēmumu sektoru. Vai jūs man dzirdat? Tātad par korporatīvo, uh, korporatīvā sektora iepirkuma programmu ECB, uh, kuru jūs uh, kopš jūnija šogad jau īstenojat. Eiropas centrālā banka ir paziņojusi, ka uh, tiks publicēti dati par šo iepirkšanas programmu un uh, ka katro nedēļu tiks publicēti dati par šīm sešām centrālajām bankām, kas šo programmu īsteno. Tagad ir izrādījies, ka uh, Eh, šo centrālo banku tīmekļa vietnēs katru nedēļu ir aktuālie krājumi publicēti, bet vecie dati tātad no iepriekšējām nedēļām vairs nav pieejami un ka Vācijas federālā banka pēc pieprasījuma ir noraidījusi sniegt ziņas par eh, šiem vecajiem datiem. Tātad ir bijis šāds pieprasījums, un tas ir noraidīts. Un es arī pats, kā Eiropas parlamenta deputāts, arī centos saņemt šos vēsturiskos datus un eh, arī eh, pārējās eh, piecas bankas sniedza man šos vēsturiskos datus, bet Vācijas federālā banka tos nesniedza. Mans jautājums jums, vai jūs to varat izskaidrot, kāpēc Vācijas federālā banka datus, kas jau bija publiski pieejami, uh, kurus tā tomēr uh, pārkopēja uh, savā mājaslapā uh, un tie vairs nebija pieejami. Kā jūs varat to izskaidrot, ka visas citas centrālās bankas, kam taču ir vienādi standarti caurskatāmības jomā, tādi paši kā uh, Vācijas federālajā bankai, kāpēc citas bankas sniedz šos datus un Vācijas federālā banka nesniedz? Thank you. First, let... Paldies. Pirmkārt, eh, ļaujiet man vismaz vienu lietu pateikt par eh, šo uzņēmumu iepirkumu programmu. Tā ir bijusi ļoti veiksmīga. Eh, uzņēmumi, firmas, finanšu korporācijas tagad ir apmēram tādā pašā līmenī kā 2011. gada vidū, un tas vēl attīstās šie līmeņi visu laiku paaugstinās, un mēs esam atgriežies pie līmeņa, kas bija pirms pieciem gadiem bet es nezinu par šo gadījumu, ko jūs minat, un uz to atbildēšu rakstiski, ja vēlaties. Es nodrošināšu, lai tur viss tiktu noskaidrots. Uz... Tad, ja drīkst uzdot papildu jautājumu, vai jūs eh, tomēr principā man nepiekrītat, ka visām iesaistītajām nacionālajām centrālajām bankām būtu jāievēro vienāds caurskatāmības līmenis attiecībā pret pilsoņiem. Uh, un ka līdz ar to arī uh, Vācijas federālajai bankai būtu jāpublisko dati, ko publisko citas centrālās bankas. Jā, uh, es pilnībā jums piekrītu principā, bet man ir uh, jāiepazīstas ar iemesliem, kāpēc tas netiek darīts, un es uh, jums sniegšu rakstiski pilnu visaptverošu atbildi uz šo jautājumu. Jā, tas būs ļoti uh, vērtīgi tiešām. Paldies, Silvīgu Lārdu, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, es runāšu franču valodā. Brexit, tāpat kā Donalda Trumpa ievēlēšana ASV un arī uh, visi šie jautājumi, kas palika neatrasināti runājot par Eirozonas pārvaldību, man šķiet, ka tie visi paceļ vienu un to pašu jautājumu - Eirozonas suverenitāti, kopīgo suverenitāti. Tā ir zona, kurā ir vien vienota valūta un uh, kāda tad mums ir kontrole eh, nodrošināt finanšu stabilitāti un kā tad nodrošināt mūsu banku ienesīgumu, kas ir ļoti svarīgs eh, mūsu banku sektoram. Divi precīzi jautājumi. Vai Eiropas centrālā banka strādā pie šī jautājuma un vai mēs eh, kaut kad varētu padziļinātāk diskutēt ar jūsu komandu, proti tādu strateģisku diskusiju īstenot, Jā, eh, tehniskās diskusijas ir ļoti svarīgas, tās ir eh, arī augstu novērtētas, bet vajadzētu arī diskutēt strateģiskāk. Un otrkārt, vai jūs nedomājat, ka kaut kad, eh, nedomājat, ka kaut kad vajadzētu pievērst Eiropadomas uzmanību šiem jautājumiem? Mm, tie ir valstu vadību vadītāji, un varbūt viņu uzmanību uh, arī vajadzētu vērst uz šiem jautājumiem, kā jau jūs minējāt, mēs dzīvojam ļoti trauksmēnos laikos. Paldies! Thank you. On, uh... Jā, paldies. Tuvākajos mēnešos un tuvākajās sarunās pēc uh, Britu referenduma skaidrs, ka suverenitātes jautājums ir aktuāls arī maksājumu infrastruktūras ietvaros, um, arī klīringu sistēmām un tā tālāk. Līdz ar to mums ir jāpaskatās kādā veidā mēs varētu strukturēt visus šos jautājumus. Tomēr vienai lietai ir jābūt pilnībā skaidrai. Mums ir politika, kas balstīs atrašanās vietu maksājumu politikai, bet eh, citām nē. Vienkārši tas saistīts eh, nevis ar Brexit, bet ar uh, EMIR eh, direktīvu, kas nepiešķir šāds pilnvars ECB, un tā kā principā jūs likumdevēji esat tie, kas to var noteikt, vai nu veicot grozījums direktīvā, vai arī mainot statūts ECB grozotos. Kopumā runājot, jūsu arguments, protams, ir spēkā un ir vairāki eh, jautājumi, kas saistīti ar suverenitāti. Bet tas tāds vispārīgāks jautājums. Respektīvi par to, ka uh, Ja mēs vēlamies progresīvi atrisināt monetāras savienības uh, riskus, mums jā, jārisina šis jautājums. Cik lielā mērā, respektīvi, valstis var uh, reaģēt uz to iedzīvotāju vajadzībām? Konsolidējot to resursus, savā ziņā daloties suverenitātei, tajās jomās, kur viņi to uzskata par nepieciešamu, vai arī izvēlēties visu risināt pašiem. Un atbilde ir tāda, jo su, suprat vai pārnacionāla ir šī problēma, jo efektīvāks risinājums būtu kopīga atbilde. Tas, tā ir tāda praktiskāka, pragmatiskāka perspektīva, kas bija prātā arī Eiropas Savienības dibinātājiem. Paldies! Paldies, Marīza Matijas. Paldies, priekšsarētāji. Dragī kungs. Mēs diezgan daudz jau esam diskutējuši par Brexit un tās potenciālājo ietekmi uz Eirozonu, un ne tikai Eirozonu, bet visu Eiropas Savienību kopumā. Vēlos izmantot šo iespēju, lai uzdotu jums tieši jautājumu Jo skatīt tādas jautājumas kā Brexit mēs nevaram atrauti no konteksta. Pēdējos mēnešos mēs pieredzējuši esam eh, milzīgu spekulāciju apjomu. Arī dažādas minējumus par to, vai kvantitatīvā stimulēšanas programma turpināsies arī ilgāk par martu. Kā jūs zināt, šī ir viena no retajām eh, programmām Eiropas Savienībā, kur tiek eh, stimulēta ekonomika. Bet mēs zinām, ka pozitīvie uh, rezultāti tiek mazināti ar budžeta taupības politiku un procikliskām politikām, kas tiek īstenotas. Banku veiktie obligāciju iepirkumi tādās valstīs kā Portugāla, kurām ir neusturams parāds. Bet ECB sūta signālu, ka tā vēlas eh, garantēt stabilitāti, nodrošināt šo stabilitāti. Tomēr problēma ir tāda, ka ja jūs nesakat, ko jūs taisties darīt, tas veicina neskaidrību tirgos un palīdz piepildīties ļaunākajiem eh, scenārijiem. Tāpēc, dragi kungs, es vēlētos prasīt jums, kā tad īsti ir ECB nostāja. Iepriekšējās tikšanās reizēs esat sacījis, ka šī programma turpināsies, cik vien ilgi tā ir uzturama un palīdz paaugstināt inflāciju, lai nodrošinātu ekonomikas atvesļošanos. Eh, neviens no nosacījumiem nav piepildījies līdz ar to. Ne, nezinu īsti, kāpēc jūs nesat eh, paziņojuši par uh, kvantitatīvās stimulēšanas programmas turpināšanu pēc uh, termiņa, līdzinējā termiņa beigām martā. Jā, atbildot uz jūsu jautājumu, vēlos vēlreiz atgādināt, ka mūsu monetārā politikas sanāksmē decembrī izvērtēsim dažādās izvēles iespējas, kas ļautu valdei saglabāt ievērojamu monetāros korekcijas kursu, kas nepieciešams, lai nodrošinātu ilgspējīgu konverģenci uz inflāciju, uh, ar mērķa līmeni, kas ir zem 2%, bet tuvu tam vidējā termiņā. Tā kā mums būs vien jānogaida. Jā, lūdzu. Tātad tas nozīmē, ka vēl kādu laiku valdīs nenoteiktība. Jā, paldies. No? I think I, I, I've said that. Okay. Please, you have time if you... Mm. Manuprāt, es atbildēšu šo jautājumu. Lūdzu, jūs varat vēl papildinošu jautājumu uzdot. Priekšsredētāji, nu, Jūs neesat īsti atbildējis, jūs pretrunīgi izteicāties. Jūs minējāt līdz šim divus priekšnosacījumus. Uh, kas eh, liktu apturēt programmu, bet šie priekšnosacījumi neviens no tiem nav īstenojies, līdz ar to es nesaprotu, kāpēc jūs nevarat skaidri pateikt, eh, kas notiks ar programmu. Tas rada nestabilitāti Eirozonā. Es nesaprotu, kāpēc jūs vēlaties turpināt šādu neskaidrību. Nē, mūsu viedoklis nav eh, viens un tas pats. Tas ir lēmums, ko pieņem valde, un tas notiks decembrī lēmumu pieņemšanas nosacījumi, ja jūs ieklausāties viņu vārdos, ir tieši tāds, kā es minēju, es varu atkārtot vēlreiz. Monetārās politikas sanāksmē decembrī mēs izvērtēsim dažādās izvēles iespējas, kas ļaus valdei saglabāt būtisku monetāras korekcijas līmeni, kas ir nepieciešams, lai nodrošinātu inflācijas konverģenciju virzībā uz 2% līmeni, bet zem tā. Jā, liels paldies priekšsēdētāji. Tas gan bija politisks jautājums, uz kurus atbildējāt birokrātiski. Redzēsim to jau pavisam drīz. Marija Skota Keito. Paldies! Sākumā vēlos pateikt, ka esmu Britu zaļā deputāte, vienmēr esmu pret to, ka Lielbritānija pievienojas eiro, tas ir politiski iemeslu dēļ bijis, tādēļ, ka uzskatīju, ka eh, pietrūkst eh, politiskas eh, gribas, lai varētu atbalstīt spēcīgu valūtu. Tomēr situācija ar Brexit ir likusi man mainīt viedokli, un kā cilvēks, kurš vienmēr ir aizstāvējis Britu mārciņu, Es tomēr uzskatu, ka ir svarīgi rīkoties, jo lēmums izstāties no Eiropas Savienības un it īpaši vienotā tirgus apdraud eh, sterliņu mārciņu stabilitāti un eh, arī rezerves, eh, kas tiek glabāts. Pat ja vadoša finanšu centra izstāšanās notiek no Eiropas Savienības Uzskatu, ka eiro būs arī turpmāk vājš, ja vien neatradīsies politisks eh, stiprinājums tam. Skaidrs, ka šeit politikai liela nozīme. Konkrētāk vēlos uzdot jums jautājumu, vai ir eh, riski nodarbinātībai Sitijā, eh, kas izriet no piekļuvas izbeigšanas Eirozonas maksājuma sistēmai. Ņemot vērā, ka eiro ir nepieciešama stabilitāte Ir vajadzīgs, lai cilvēki arī turpinātu tam ticēt, ko mēs kā politiķi varam darīt. It īpaši ņemot vērā, ka pieaug popularitāte galēji labajām partijām. Kā nodrošināt eiro stabilitāti turpmāk? Kā jūs vērtējat Brexit lēmuma ietekmi uz sterliņu mārciņu? Vai jūs uzskatāt, ka tā vairs nebūs globāla valūta? Un uh, sitijā klīringa um, procedūru, vai, vai jūs prāt tās kaut kādā veidā tiks ietekmēts vai nē? Jā, jūs man uzdevāt daudz interesantus, bet grūtus jautājumus. Tie ir tādi jautājumi, kur, kā jūs pati norādījāt, es varbūt neesmu tā labākais kur, cilvēks, kurš varētu atbildēt uz tiem. Tie ir mazliet ārpus manu pilnvaru apjomu. Bet uz daudziem no jūsu uzdotiem jautājumiem var atbildēt šādi. Mēs nezinām. Un tas, kāpēc mēs nezinām, ir tādēļ, ka mums ir precīzi jāredz, kā izskatīsies sarunas pēc Brexit, kāds būs to rezultāts, cik ilgi tās turpināsies, ir skaidrs, ka jo ilgāk tās turpināsies, jo lielāka būs nenoteiktība. Pašreizējā situācija, un tā turpinās vairākas gadus, ir tāda, ka Londonas City spēja realizēt liels uh, apmērodīts ietaupījums, kurus principā līdz šim spēja realizēt tikai Ņujorka globālā mērogā. Uh, Vai tas kaut kā mainīsies? Nu, mēs to nezinām. Vai tas tiks no jauna izveidots kaut kur citur līdzīgā veidā, un nu, to mēs nezinām. vai šāda apjoma radīta ietaupījumi tiks eh, radīti Eiropas Savienībai vai apvienotai karalistē, vai to atkārtos kaut kur citur, vai notiks migrācija uz ASV. Arī to mēs nezinām. Tie ir visi tie jautājumi, kur mēs cenšamies noskaidrot. Arī meklējam viedokli, vēlamies uzzināt viedokli no apvienotās karalists valdības. Tā varētu noskaidrot no saviem iedzīvotājiem, ko tie par to domā, pirms mēs paužam savu viedokli par šo situāciju. Paldies! Paldies! Marko Vallī. Jā, paldies, priekšsēdētājs. Izteikšos itāliski. Bez uh, tuvā referenduma Itālijā mums jāpiemēr ir arī Austrijas vēlēšanas, kas notiks uh, tā pašā dienā. Un, protams, pagājušā nedēļā brīvis partija, kas ieguva vairāk eh, kā 50% no um, balsīm priekšvēlēšana aptaujās, izteicās, ka Eiropa, ja tā turpinās šo centralizēto ceļu un viņa pārstāvs kļūs par prezidentu, viņš uzskata par nepieciešamību Austrijā rīkot referendumu par palikšanu Eiropas Savienībā. Ņemot vērā, ka to saka cilvēks, kurš uh, aptaujās eh, vairāk kā 50% eh, balsu iegūst un varētu potenciāli pavisam drīz iegūt varu Austrijā, tad eh, atšķirībā no Lielbritānijas, kas nebija Eirozonā un izstājās, vēlējuma izstāties, Austrija ir Eirozonā. Vai jūsuprāt tas varētu būtiski ietekmēt monetāro savienību? Un pavisam īsi par Itālijas banku sistēmu. Tas uh, vienalga īstenībā, kā beigsies referendums, situācija diezgan delikāta. Ja dažām no šīm bankām ir grūtības eh, palielināt uh, kapitālu, vai ir kāda sistēma, Eiropas regulās paredzēta sistēma, tātad vai ECB ir apsvērus kādas potenciālas risinājumus, kas palīdzētu apturēt paniku, pamatotu paniku tādēļ, ka nu, situācija ir tāda, kā tā ir šobrīd Itālijā. Paldies! Atbildot uz jūsu pirmā jautājumu. Tā vispārīgāk, nekoncentrējoties tikai uz vienu atsevišķu valsti, Mēs redzam, ka pieaugošu atbalsts eiroskeptiskām partijām pēdējušos gados liek domāt, ka iedzīvotāji neiebilst Eiropas līmeņa uh, lēmumu pieņemšanai kā tādai, bet izskatās, ka viņi vēlas paust kaut ko citu ka viņi vēlētos, lai Eiropas Savienība koncentrējas uz, uz viņu būtiskāko bažu risināšanu, respektīvi aizsargāt viņus no ekonomikas un drošības riskiem un nodrošinātu risinājumus problēmām ar skaidru starptautisku dimensiju, piemēram, migrācija, piemēram, drošības, terorisms, klimata pārmaiņa. Kopumā pilsoņi atbalsta vienoto valūtu pat uh, grūtos laikos. Iedzīvotāji atbalsts eiro valūtai arī krīzē ir bijis augsts, tomēr atbalsts nacionālām un Eiropas Savienības iestādēm ievērojami samazinājies pēdējos dažos gados. Līdz ar to izskatās, ka cilvēki kritiski uh, ir izteikušies eh, saistībā ar Eiropas līmeņa lēmumu pieņemšanu. Kas attiec uz ECB, šādu izmaiņu konstatēšana iedzīvotāju uztverē. Nu, tur jāpaskatās, pirms, vai tās ir ilgtermiņa vai vidēja termiņa izmaiņas, un ko, ko mēs varam darīt no savas puses, un darīt visu iespējamo, lai īstenot tādu politiku, kas stiprina atvesaļošanos, uh, uzlabot darba tirgus nosacījumus un eh, saglabāt finanšu stabilitāti. Bet atbildot uz jūsu otro jautājumu par Itālijas bankām, ECB nav paredzējusi kādu īpašu pieeju, un tas pat nav mūsu pilnvarās eh, iejaukties kādā veidā. Mums spēkā ir Eiropas Savienības likumdošana, attiecīgās direktīvas, un labākais, ko ECB var darīt, ir nodrošināt atbilstošu uzraudzību un garantēt, ka likumdošana ir pareizi izstrādāta un atbilstoši arī tiek ieviesta. Paldies! Bernards Mono. Priekšādā Dragi, divas lietas. šī LTRO programma. Tur ir acīm redzami vairākas eh, pagājis ietiekami liels laiks, lai mēs redzētu kādu progresu gūt, bet um, bankām tiek piedāvāts dažādas priekšrocības, bet savukārt finansējuma palielināšana uzņēmumiem, vai, tas ir, vai šis mērķis ir sasniegts. Otrs jautājums saistīts ar, ar vienoto uzraudzības mehānismu dzirdējuši esam jauno revizijas palātas pārmeto, pārmetumu. Uh, un ko jūs domājat par šo viņu ziņojumu? Šķiet, ka viņiem nepietiek līdzekļu, lai pildītu viņiem piešķirtos uzraudzības pienākumus. Viņu darbas lodze ir pārāk liela, reizēm nepietiekami labi organizēta. Un uh, tāpat laikā, kā tad šo uzraudzību veikt, neliekot pārlieku lielu slogu uz nacionālajām varas iestādēm? BRD otra, otrs pīlārs. Um, piemēram, lūk, arī ir tāds, kas ir problēmas. Un trešais pilārs, vai tas jebkad tiks, um, nu, vispār īstenots, ņemot vērā, ka Vācija to nevēlas. Redzam, ka šī struktūra nav izdevusies, un mums vispār nevajadzētu šo banku savienības ideju nolikt mums aiz mugurām un atdot bankā, uh, dalībvalstīm apakaļ suverenitāti banku jautājumos. That... Pirmā atbilde Teltro programma un korporatīvo banku programma lielā mērā ir saniekusi savus mērķus un ir sasniegusi uzņēmums, kā jau es teicu, pirms brīža kreditēšanas apjoma palēnās un esam atgriezušies pie līmeņiem, kāda bija pirms pieciem gadiem. Redzam, ka korporatīvo banku programma ir atbrīvojusi arī zināmu vietu šie uzņēmumu obligāciju programma ir atbrīvojusi zināmu vietu līdzekļu šai ziņā banku bilancēs, un tās tagad var krietni lielākiem apjām, apjomiem finansēt eh, MVU, par to liecina dati no mēnesis uz mēnesi. Par otru lietu runājot, revīzijas palātas ziņojums. Pirmkārt, mēs šo ziņojumu vērtējam ļoti astu, atzinīgi, Jāsaka, tā ir, vis, tas ir visai palīdzis ziņojums, īpaši vēlamies vērsties pret tām vājām vietām. Ļoti labi, ka tie piemiņa, pie tās pieminēt ziņojumā. Tur, principā, piedāvā tāda svaiga perspektīva, svaigs acu skatījums, tiek identificētas jomas, kur iespējami uzlabojami. Bet tāpat laikā neaizmirsīsim, ka šis mehānisms ir tiešām vienkārši fantastisks panākums, jo, lai izveidotu vienu uzraudzības sistēmu 19 valstīm, Un vēl nezinu, cik tūkstošiem banku divu gadu laikā, nu jāsaka, tie, tas ir milzīgs parāds. Protams, varbūt, ka es neesmu tāds objektīvs vērotājs. Nu, ņemiet to vērā, kad klausieties manī, bet. Mēs piekrītam arī revīzijas palātas vērtējam tajā, ka nepieciešams pa, paplašināt resursus. Uh, šim vienotās uzredzības mehānismam, zinām to, un grasāmies arī rīkot diskusijas e, valdē ļoti drīz tieši par šo jautājumu, vēl līdz šī gada beigām. Te jums pilnībā piekr piekrītu revīzijas palātas vērtējumam. Eiropas revīzijas palāta šai ziņojumā turklāt arī piemin jautājumu, ko, ar ko atsaucāties jūs, respektīvi, ka inspekcijas uz vietas pārsvarā veids nacionālās kompetentās iestādes. Nu, te jāsaprot, ka ja ir jāpieņem darbā tūkstošiem cilvēku īsā termiņā, tad, nu, ir iespējams liels kļūdas. Šobrīd ir jāpieņem darbā vairāk kā tūkstots cilvēku. Tāpēc norisinās zināms inspekcijas pienākumu sadalījums starp PCB un nacionālām vairs iestādēm. Un tāpat tā kā, kā jau teicu, ir jāsaprot, ka šis mehānisms nav ECB paspārnē vien, tas ir, tas ir mekanisms, kur atbildību dala gan nacionālās varas iestādes, gan kompetentās iestādes, gan ECB. Tāpat laikā mēs, protams, grasamies palielināt to inspekciju skaitu uz vietas, ko īsteno centrālās iestādes pārstāvi, bet neaizmirsīsim, ka visi elementi šeit spēlē e, savu lomu, jo nav tā, ka tas viss norisinās tikai Frankfurtē. Nē, ir taču arī vēsturiski un e, tradicionāli virkne darbību veikt efektīvi un atbilstīgi dalību valstīs, un šī pieredze ir jāizmanto, šis darbs ir jāapkopo. Nedrīkst ignorēt arī faktu, ka nerad šīs kopējās inspekcijas komandas, lai arī tās varbūt veids dalību valstu kompetentās iestādes, un lai to veic šie atsevišķie nacionālā mērķi, tāpat laikā eh, ietver arī dažādu veidu, dažādu tautību eh, in, variants. Nu, piemēram, tur ierodas no Vācijas inspektori, Itālijas, Francijas un tā tālāk. Uh, Tāpēc tas nenozīmē, ka tie noteikti ir tikai vietējie cilvēki. Nav jau obligāti jābūt kādam no Frankfurts, kas var garantēt šīs inspekcijas neatkarību un objektivitāti. Bet kā jau teicu, mums eh, tiešām līdzekļu papildus ir vajadzīgi, un pilnīgi noteikti šīs inspekcijas no Frankfurts arī ir jā, jāpaslielina. Vēl virkne problēmu minēja revīzijas palāta ziņas, bet tā kā jūs, tām ne, jūs uz tām neatsaucāties, tad es arī par tām šobrīd nerunāšu. Ja man uzdos jautājums, tad pilnīgi noteikti man arī par to ir ko teikt. Thank you. Liels paldies. Himners kundze. Paldies. Man ir divi jautājumi. Viens, viens sasīts ar kapitāla tirgus savienību, jo šogad. Uh, iespējams sastapsimies ar pirmajiem rezultātiem, vismaz likumdošanas jomā, un varēsim uzsākt procesu, dodot ieguldījumu finanšu struktūrēšanā, ekonomikai. Nu, protams, ka visam strauji nenotiks šī pārvirzīšanās prom no bankās bazētā finansē, bet es domāju, situācija varbūt sāks tālāk attīstīties. Un mans jautājums ir šāds. Jūs jau varat to redzēt arī no makro piesardzības principiem un jūs to varat skatīt arī no ietekmes um, uz efektivitāti skatu punktu raugoties. Es nezinu, vai jums ir šādas pārdomas jau notikušas ECB, ko kapitāla tirgus varētu nozīmēt monetārajā politikā. Un mans otrs jautājums saistīts ar to, ka laiku pa laikam mēs novērojam tīpaši plašsaziņas līdzekļos baumas, ka ECB varētu beigties iepērkamās obligācijas. Un tad mana izpratne. Uh, par šiem mīnus 0,4% šiem šo slieksni, nu tas ir kaut kas tāds, kas tad acīm redzot, taču ir, ko jūs paši sevi esat noteikuši, vai tas nav pakļaus pārskatīšanai. Un, un nu, nu, vēl, vai jūs varētu kaut kādu skaidrību ieviest mums šajos procesos par to, kāda ir reālā situācija šai jomā? Un es paldies par pirmo jautājumu runājot. krīzes rezultātā, šai lielās finanšu krīzes rezultātā, viena no, pie, viena no tādiem elementiem, ko pieredzējām, bija tas, ka būtu daudz labāk, ja mums būtu dažādi finansējuma kanāli, monetārās politikas pārvietošanas kanāli uz reālu ekonomiku. Mums nevajadzētu pilnībā paļauties tikai uz banku kanālu, kā tas ir bijis līdz šim un kā tas bija krīzes laikā. Jo šie banku kanāli nu, veido vairāk 80% no kopējās vidu, vidu tā darbības. Nu, tagad tas ir nedaudz samazinājies. Tagad var izmantot nedaudz arī kapitāla tirgus no monetārās politikas skatu punktu raugoties, un šāda palielināta iespēja būtu ļoti svarīga. Nu, protams, virzoties uz priekšu, jāpatur tas prātā. Turpmākajos gados varbūt mums nāsies vēl pēc atgriezties, jo pārējot no bankām uz kapitāla tirgu, mēs pārējam no banku uz nebanku sektoru, jeb uz tādu vēnu banku sektoru. Un to darot, mums pamatīgi jāpiedomā pie tā, kāds tad ir šis piesardzības elements, regulējums kāds regul ir regulējošais ietvers šādām darbībām. Bet tā ir, nu, šķiet jau cita diskusija nekā monetārās politikas novirzīšana. Tāpēc piekrītu, jā, ka mums būtu labi, ja būtu labi funkcionējuši kapitāla tirgu, tirgus ar noteikumiem, noteikumu, ka tas nosacījumi, ka tas nav fragmentēts. Un tāpēc arī turpmākajos mēnešos un gados mēs spēsim tālākos soļus, lai veidot vienotu kapitāla tirgu un pārvarētu šo fragmentāciju, kas tajā joprojām pastāv. Otrs jautājums par to, ka trūkst obligāciju. Nu, šķiet, es jau vairāk kārt esmu teicis, ka mēs esam tādā pozīcijā, ka varam šo jautājumu risināt. Mums nav nekādu saistošu um, limitu, šī programma ir visai elastīga, un tos mm, arī tās ietvarus iespējams pārskatīt nepieciešamības gadījumā, lai saglabātu uh, uzraudzības kapacitāti, kas vajadzīga mērķu sasniegšanai. Paldies! Liels paldies! Pedro Silva Pereira. Priekšādātāji pateicos. Dragi kungs, Eiropas centrālā banka vienmēr ir aicinājusi politiskās aprims īstenot fiskālo politiku Eiropas līmenī tā, lai veicinātu izaugsmu. Un, nu, lūk, jūs to darījāt tagad jau atkal, sakot, ka monetārā politika nevar būt vienīgais virzītājs spēks. Jūs teicāt, ka ir vajadzīgas fiskālās un struktūra politikas, lai veicinātu izaugsmi. Bet tā vien šķiet, ka te parādās arī jauns elements. Eiropas komisija nu pat ir nākus klajā ar fiskālās politikas priekšlikumu turpmākajiem gadiem, kas ir tāda mēreni ekspansionāra, nu tāda izvērsta. Vai jūs, prāt, tā ir tāda pozitīva attīstība? Un vai tas atbilst ECB paustajiem aicinājumiem? Viņi runā par 0,5% no IKP, vai to būtu pietiekami, lai veicinātu izaugsmi? Un tālāk. Konstatēja, ka Eiropas komisija ir atzinusi, ka nākamā gada budžetā šī politika neatspoguļojas. Tur joprojām ir tādas visai, nu, ierobežojošas tendences. Komisija ir aicinājusi dalību valstis virzīties uz priekšu ar savu fiskālo politiku, un tad mans jautājums jums ir šāds. Vai būtu vēlams, lai tās dalību valstis, kurām ir lielāka budžeta rezerva pieejama, Mm, vai tam varētu tad atsaukties uz šo komisijas aicinājumu? Paldies! Lielas paldies! Mēs ņemam vērā Eiropas komisijas paziņojumu ar nosaukumu ceļā uz pozitīvu fiskālu situāciju Eiropas Savienībā. Un mēs esam teikuši, un arī pirms brīža to teicu, ka, lai pilnībā gūtu priekšrocības no mūsu monetārās politikas pasākumam, ir vajadzīgs strādāt pie citām politikas jomām, tam jādod savus ieguldījumus gan nacionālā, gan Eiropas līmenī. Fiskālā politika veidota tā, lai atbalstu, atbalstītu ekonomisku atgošanos, bet tai jāatbilst arī fiskālajiem noteikumiem mm, savienībā. Mēs piekrītam komisijas liktajiem uzsvariem uz fiskālās politikas uh, veidojošiem elementiem. Vairāk kārt esam teikuši, ka dalību valstīm ir jāvirzās uz daudz izaugsmai draudzīgāku fiskālo politiku elementu kopumiem komisijas priekšlikums un šī koncepcija par šo fiskālo nostāju, ja mēs to atbilstīgi interpretējam, var būt būtisks un labs ieguldījums diskusijās par politiku. Un tomēr uh, pats par sevi tas nav juridiski saistošs ierobežojums dalību valstīm, jo dalību valsts joprojām eh, juridiski saista stabilitātes un izaugsmas pakts. Dalībvalstu budžeta projektu 2017. gadam paredz plaši neitrālu fiskālo situāciju, kurā cenšas rast vīsvaru starp eh, uzkrāto stabilizāciju un ilgspējības vajadzībām. Komisija uzsver, ka atsevišķo dalību valstu ieguldījums ir mm, ne, nepietiekami optimāls atsevišķās dalībvalstīs. Ir tās dalībvalstis, tādas dalībvalstis, kuras iespējams nevar nodrošināt atbilstību, un tām tagad jāīsteno papildus pasākumu, lai šo atbilstību nodrošinātu. Savukārt citas ir gatavas izmantot šo fiskālo telpu. Balde atbalsta komisijas aicinājumu tālāk spēcināt Eiropas strateģisko investīciju fondu. Tātad Junkara plāna pagarināšana un ar nepacietību gaida komisijas balto grāmatu par monetārās savienības padziļināšanu, ko paredzēts publicēt nākamā gada martā. Liels paldies, saka priekšsēdētājs Markus Vērbers. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Man ir divi īsi jautājumi. Pirmkārt, eh, kā tad ir eh, ar šiem kredītiem? Jūs eh, savā stabilitātes ziņojumās konstatējāt, ka Eiropas banku sektors lielā mērā cieš no kredītiem, kurus iespējams netiks atmaksāti, un ka tas ir, ka jūs konstatējat, ka nav uh, um, tāds pietiekams tirgus šādiem kredītiem Eiropas Savienībā. Vai jūs varētu izskaidrot, kas tur ir iemesls, ko regulārā līmenī te varētu darīt un kāpēc jūs tikai 2016. gada septembrī uh, uzsākāt konsultāciju procedūru par šo problēmu ir zināms jau senāk. Otrs jautājums. Mēs, uh, redzot jūsu uh, grafiku, ko tagad redzam uh, jūsu tīmekļa vietnē, konstatējam, ka uh, 2012. gadā līmeni esam sasnieguši. Vai jūs uh, uh, esat satraukts par to, ka uh, tas ir tik augsts šis līmenis un uh, vai, uh, um, piemēram, uh, par parādiem runājot, Itālija un Spānija ir lielākie parādnieki jums, vai jums tas tieši šķiet piemēroti? Thank you. Uh, on, on... Paldies. Par MPL runājot, te jums var tikai piekrist. Tā ir problēma, kas ir jārisina un pārliecinoši. Ja tā netiks risināta, tā vienkārši traucēs banku peļņas spējai tālākās kreditēšanas procesā reāla ekonomikā. ir vairākas izmaiņas, kas jāievieš, lai radītu tirgu šiem NPL, ja tādu nav, respektīvi peļņas nenesošiem aizdevumiem. Un tam ir vajadzīgas arī likumdošanas izmaiņas kā radīt tādu tirgu, kas nosaka labākās cenas šāda veida aizdevumu pārdošanai un cenu noteikšanai jābūt arī kaut kāda veida izmaiņai attiecībā uz šķīrēties ārpus, ārpus tiesas un ārpus tiesas risinājumu rašanu, jābūt tādiem vidutājiem, kas ir pietiekami kompetenti šādu strīdus risināt, ir nepieciešams tāpēc izmaiņas tiesu sistēmā, un lielākoties šī pēļņa nenesošie aizdevumi ir nu, pārmantoti, un redzam, ka atsevišķu tiesību aktu gadījumā e, šāda veida jautājumi tiek risināti un, un reglaments izstrādāts tikai attiecībā uz nākotnē, iespējams veidojošamies uz šādiem aizdevumiem, bet ne uz tiem, kas jau pastāv. Tātad šeit ir vajadzīgi uzlabojumi. Tālāk. Par otro mērķi runājot, otrā mērķa līdzsvars ir pieaudzis, un tas pieauga, nu jau kopš aktīvi iepirkšanas programma ir sākusies. Ir vairāk tehniski iemesli, kāpēc tas tā ir. Pirmām kārtām 80% obligācija, kas tiek iepirktas eh, Nacionālajās centrālās bankās programmas ietvaros, tiek pārdotas tā, tās pārdod puses, kas neatrodas tajā pašā vietā, tajā pašā teritorijā, kur iepērkošās centrālās bankas, un apmēram puse no tām piekļūst mērķa otrai sistēmai caur, bun, caur eh, valsts banku. Un tāpēc, protams, šīs bilances pieaug tieši Vācijā, jo tas iet caur Vācijas mm, federālo banku. Bet ir vēl viens iemesls. Aktīva iepirkšana veicina portfeļa pār mm, līdzsvaru ma maiņu bilancē par labu aktīvu iepirkējiem. Nu, salīdzinoši nesen ir tādi, kas ir pārdevuši obligācijas, nopirkuši vērtspapīrus, kas nav vietējie vērtspapīri, bet citu dalībvalstu vērtspapīri, vai veikuši cita veida investīcijas. Un tad mēs redzam, ka mērķa divi bilance ir pieaugusi. Uh, bet es nedomāju, nu, vai vismaz es ne, neteiktu visu tā, ka tam ir saistība ar to pieredzi, ko piedzīvojām 2012. gadā. Šīs divas parādības pašas pēc rakstura ir ļoti atšķirīgas. Tas nav tā, ka būtu kaut kāda uzticības krīze ei, attiecībā uz Eiropu šobrīd, kas tādā veidā attaisnotu šo otrā mērķa bilances pieaugumu. Paldies! Paldies tālāk Kostas Mavrīdis. Priekšādātā pateicos. Dragi kungs, runāšu angliski. Neskatoties uz Lielbritānijas dalību vienotajā tirgū, Un neskatoties uz to, ka nezinām, kādas būs pārmaiņas Trumpa ievēlēšanas rezultātā, jūs šķiet ļoti korekti to savās ievadfrāzēs teicāt, ka atsevišķas jomas Eirozonā tomēr jāvirz uz priekšu tik un tā, to starp ir jāpabeidz Banku Savienība. Un te nu gribu uzdot jums divus konkrētus jautājumus par Banku Savienību. Šoreiz ne tik daudz par trešo pīlāru. Pamatojoties uz ES līgumu, ko kooperatīva ir tādas uh, struktūras, kas darbojas uz konkrētiem pamatiem. Un te lasu 54. pantu - kooperatīvi. Tās pirmām kārtām ir tāda grupa vai juridisko personu apvienības, kas darbojas uz tādiem principiem, kas atšķiras no pārējiem ekonomikas dalībnieku regulējošiem principiem. Ja? Tā ir? Yes. What is corporatis? You mean? Meaning cooperative institutions, credit institutions. Corporates? Yes. Oh, cooperatives. Oh, ah, oh, okay. cooperatives. Okay. Tad nevis kooperatīvi, bet gan. Uh, korporatīvas banku iestādes. Lasu to no 54. ES darbības līguma, tātad personu vai juridisko personu grupas, kurām ir īpaši darbības principi, kas atšķiras no pārējo ekonomikas dalībnieku darbības principiem. Vai jūs domājat, ka Banku Savienība tādā veidā, kā tā darbojas šobrīd, ir godīga, pret, taisnīga pret šāda veida struktūrām, vai šie īpašie darbības principi tiek praktiski arī banku savienības kontekstā dzīti. Un otrs jautājums. Pavisam īsi, pavisam īsi. Tālāk šie dažādie lēmumi, kas tiek pieņemti nacionālajās kompetentajās iestādēs attiecībā uz uh, regulām un citiem ēst tiesību aktiem. Par terminiem, kas ir, un, un terminiem un nosīmu, ko bankas iekļauj kontraktos, kad tās slēdz šādas līgumus. Well, uh, your... Atbūtot uz jūsu otro jautājumu, ja es pareizi jūs saprotu, tad šiem nosacījumiem, kas iekļaut kontraktos, ir jāietilpst patērētāja aizsardzības tiesību normās, respektīvi šiem apstākļiem ir jābūt godīgiem, taisnīgiem pret banku klientiem. Tā ir tā attiecīgā kompetence, un līdz ar to tas ietilps Nacionālo kompetento iestāžu darbībā. Par šo otru punktu runājot, par kooperatīviem runājot. Tātad vai banku savienība, uzraudzības un kapitāla regulējums ir izstrādāti tā, lai būtu godīga attieksme pret kooperatīviem, tā kā tas noteikts līgumā? Vai tas bija jūsu jautājums? Jā. Nu tad tādā gadījumā te jums jādod, man, man jums jādod atbildība, tāda varbūt pusatbildi sakot, ka samērīguma principa piemērošana ir iestrādāta uzraudzības mehānismu praksē un regulējošajā praksē. Bet otra atbildes puse, nu, nosūtīšu to jums rakstiski, jo es domāju, ka tas ir jāpārbauda. Paldies! Liels paldies! Berners Langens. Paldies, priekšsādātāji! Mēs jums būtu ļoti pateicīgi, ja jūs uh, šos argumentus attiecībā uz šiem dienas maksājumiem, kā Ferberkungs par to jautāja, ja jums, mums rakstiski vēl izskaidrot, kāda tur ir argumenta. Es īstenībā to īsti nesapratu, jo tas ir papildus riska faktors. Bilances apjoms attiecībā uz ECB, ja atceros, tad ir 2,8 triljonu eiro. Mēs jau ilgāku laiku diskutējam par valsts obligāciju riska novērtējumu ne tikai Bāzels eh, komitejā, bet arī sabiedrībā. Uh, publiski. Un kā tad eh, tagad eh, turpināsies situācija ASV? Es domāju, ka salīdzinot ar Brexitu, uh, finanšu tirgus problemātika Itālijai ir daudz uh, smagāka problēma, un ECB jau ir iepirkus daudzas valsts obligācijas no Itālijas, un gadrīz jau ir sasniegt šis 33% slieksnis, ko tā ir pat izvēlējusi. Kā jūs vērtējat izredzes izvilkt Itāliju no šī parādu jūga, un kā, kurš tur varētu uzņemties atbildību? Un otrkārt, ja ASV tiks palielināts procentu likums, vai nebūs tā, ka tad Eiropas centrālajai bankai būs ļoti grūti turpināt turpināt savu līdzinējo kursu. Vai tad, um, kā jūsu uh, direktora Merš teica, ka tad uh, jūs daudz straujāk mainīsiet kursu nekā līdz šim tika apgalvots dažādās analīzēs? Cik lielā mērā, ecot Eiropas centrālā banka, ja uh, eiro uh, celsies un dolārs kritīs, cik suverēni vispār Eiropas centrālā banka šeit varēs rīkoties? Well, first, uh, let me answer to the first point. Uh... Atbildot uz pirmo punktu. Risks mūsu uh, kre, šo te iepirkumu programmai uh, ir 33%. Tas atkarīgs ir no e, attiecīgās Nacionālās centrālās bankas. Tātad Eiropas centrālā banka ir aizsargāta attiecībā uz 80%. Ir diezgan skaidrs, ka uh, paildzināts laika periods ar uh, zemām vai negatīvām uh, procentu likmām un uh, lielu likviditāti ir, protams, uh, iespējami tad finanšu stabilitātes riski. Uh, tie var nākt no citām valstīm, lielām valstīm, ja tās paceltu procentu likmes, bet tad riski var nākt arī no citiem avotiem. Ko mēs varam pateikt? Mēs monitorējam ļoti uzmanīgi šo risku. Mums ir instrumenti, lai cīnītos ar šādu risku, un šobrīd lielākais risks nāk no eh, kavētas izaugsmes. Lielākais risks ir tāds, ka mūsu ekonomikas uh, atjaunotne, atgūšanās eh, neturpinās un iest, iestrēgs. Un tas, eh, ka vājinātos izaugsmes eh, izredzes varētu būt lielākais risks šobrīd. Bet, nu, skaidrs ir tas, ka mums nav vajadzīgi vēl papildus stabilitātes riski, mēs tos novērojam un mēs saprotam, kādas var būt iespējamās negatīvās sekas šā, šādam, šāda situācijas paildzināšanai. Paldies! Jā, protams. Mēs lasām uh, pēc Brexita, ka uh, Lielbritānijā uh, tiek apsvērta negodīga nodokļu konkurence, tā kā nodokļi jau tāpat ir problemātiski Eiropas Savienībā mazās pret lielajām valstīm. Kā jūs šo risku vērtējat, ka Brexits uh, uh to varētu vēl uh, pasliktināt? Well, you see, we, we Jā. Jūs bieži vien sakāt, ka mums ir tik daudz kompetences, ka mēs esam pārāk spēcīgi, bet mēs vēl neesam atbildīgi par nodokļiem. Mēs vēl neesam nodokļu iestāde. Es arī neprasīju jūsu atbildību šajā jautājumā, es prasīju jūsu vērtējumu, vai jūsuprāt tas ir drauds Eirozonai un ekonomikas attīstībai. Nē, bet es domāju, ka. Uh, jūs eh, visi noteikti eh, piekritīsiet, ka tas nav tomēr mūsu kompetencēs eh, paust mūsu viedokli par nodokļu politiku citās valstīs. Tas nav mūsu kompetencēs katrā ziņā. Honas Fernandes, lūdzu. Liels paldies, priekšsēdētāji. Es runāšu spāņu valodā. Jā, uzdošu jums divus jautājumus. Pirmkārt, par Brexitu. Gandrīz viss jau šajā sēdē par to ir pateikts, un tomēr gribētu vēl vienu aspektu uzsvērt un par to uzdot jautājumu. Proti par Eiropas Savienības budžeta perspektīvu, par fiskālo nostāju. Kā tad būs ar šo jauno budžeta paketi? Britu uh, valdība to ir pieteikusi uh, lai apkarotu Brexit negatīvo ietekmi, un kā tad izskatās ar šo te budžeta stimulu Lielbritānijā, cik lielā mērā tas ietekmēs to, ko darīs Eiropas komisija un kā būs ar Eiropas komisijas priekšlikumu. Varbūt tas nebūs pietiekams uh, attiecībā uz budžeta impulsu, kas tiks sniegts uh, apvienotajā karalistē. Šeit es domāju par valūtas un maiņas kursu. Un tagad otrais jautājums. Trumpa uzvara ASV. Uh, Pavisam nesen uh, varēja likties, ka ASV centrālā banka varētu straujāk nekā sagaidīts uh, pacelt procentu likmes, bet um, drīz jau mainīsies uh, bankas vadība un um, arī runājot par neatkarību vai atkarību šai centrālajai bankai, vai tur nevarētu būt tā, ka kāda eksotiska personība tiktu ievēlēta šīs bankas uh, priekšsādātāja amatā, un tad varētu pilnībā mainīties uh, procentu likmju politiku, un varbūt, ka tad uh, maiņas kursa dēļ arī Eiropas Savienība nevarēs turpināt īstenot savu politiku kā līdz šim. Paldies par jūsu pirmo jautājumu. Kāda ir uh, budžeta plānu ietekme, kas ir, Eiro, kas ir apvienotie karalistei un kā tā ietekmēs eirozonu. Man nav pietiekam daudz zināšanu, lai šo uh, situāciju novērtētu, bet visās šajās diskusijās mums nevajadzētu aizmirst, ka arī cik ekonomiski un jo īpaši finansiāli nozīmīgi ir apvienotā karaliste, tas tomēr uh, nav uh, tik uh, liels jautājums kā visa eirozona. Uh, Protams, tam būs ietekme, um, kaut gan nezinu vēl kāds, kāda būs šī ietekme. Un otrkārt, šīs ietekmes apjoms eh, jau pēc būtības eh, ir diezgan ierobežots, ņemot vērā, cik atšķirīgas ir apvienot karalistu un eirozonu. Un tas attiec arī uz citiem jautājumiem, piemēram, par to, cik ļoti nobežījušies mēs esam par attīstību apvienotie karalistē, eh, jo tas var ietekmēt mūsu realitāti. Par otro jautājumu atzīšos, ka es uh, neesmu uh, iepazinies ne ar kādajām uh, jaunās administrācijas programmām ASV. Es nezinu, kas tad vadīs uh, ASV centrālo banku, bet um, es nedomāju, ka vājināt uh, centrālās bankas neatkarību būtu kāda interesēs. Thank you. Paldies, Sigrid Murisan. Liels paldies, priekšsēdētāji. Priekšsēdētāji, dragie, pirmais jautājums, par kur gribētu runāt, ir Itālija. Un gribētu atsaukties uz Balca un Langena kunga uzdotajiem jautājumiem, jo jūs uz tiem pilnībā vēl neatbildījāt. Nākamgad apmēram 300 miljārdos uh, eiro Itālijai būs jāpārfinansē savu parādu. Vai tas jūs satrauc kā centrālās bankas priekšsēdētāju? un vai procentu likme, par kuru Itālijai būs um, iespēja pārfinansēt šo parādu, vajadzētu būt virs 3,4%, kas ir tas noteiktais, un vai ECB būtu jāparedz iespēja um, iejaukties, vai jūs sagaidāt no Itālijas valdības gatavību, vai tā pauž gatavību uh, Uh, uh, īstenot līdzīgu uh, ESM programmai kādu reformu. Un tad par to jautājumu, ka kopš finanšu krīzes redzam, ka ir pieaudzis pieprasījums pēc nodrošinājumu, bet šādi līdzekļi, šādi īpašumi nav pieejami. Un kāda jums ir informācija par Eh, drošību, nodrošinājumu eh, sniedzot aizdevumus un kā varētu uzlabot eh, pieejamību repo tirgū. Thank you. Paldies. Tagad par Itālijas valsts parādu. Šķiet, ka jums pašam jau ir visas atbildes, un nezinu, vai tu varēšu kaut ko piebilst. Bet visā visumā valsts parāda Ilgtspējība ir atkarīga no valsts gatavības uh, apmaksāt savus parādu saistības, un uh, Itālijas parādi ir uh, ilgtspējīgi šajā ziņā. Runājot par uh, gatavību maksāt, atgādināšu, ka Itālijai ir uh, viens no augstākajiem primārajiem pārpalikumiem no e, Eirozonas valstīm. Aizņēmuma izmaksas e, ir normalizējušās pēdējos gados, un Itālijas izaugsma arī pamazām atgūstas. Bet tas nenozīmē, ka, kā mēs sakām, ir pamats būt pašapmierinātiem. Uh, Eh, Itālijai ir viens no augstākiem parādiem salīdzinot ar IKP, un tāpēc tā ir ievainojama triecienu gadījumā. Un tāpēc ir svarīgi, lai valsts eh, pildītu savus saistības stabilitātes un izaugsmas pakti ietvaros. Un eh, tai ir jāturpina savi struktūra reformu centieni. Un tas, protams, ir ļoti svarīgi arī uh, Uh, veicināt uh, potenciālo Itālijas izaugsmi un tādējādi uh, veicināt tās valsts parādu ilgtspējību. Un tomēr ir arī veikti daži iero, iedrošinoši soļi gan fiskālās pārvaldības, gan banku sektora kontekstā, un, zinām, uzlabojumi ir panākti, bet, kā jau iepriekš teicu, uh, Uh, nav, piemēram, tomēr iemesls pašapmierinātībai, kas attiecas uz nodrošinājumu. Mums ir mūsu riska ietvars attiecībā uz kredītu nodrošinājumu, un uh, šis riska ietvars tiek pārskatīts. Un, ja nemaldos, uh, bija viena pārskatīšana, un reizi pusotrā gadā vai divos gados, ja nemaldos, uh, um, notiek šī pārskatīšana, un pavisam nesen bija viena pārskatīšana, un um, mēs konstatējam, ka viss ir kārtībā. Thank you. Paldies. Girgis Krīcos, lūdzu. Tikai vēl viena lieta par uh, aizdevumu programmu, vērtspapīra aizdevumu programmu. Tas ir ļoti, ļoti svarīgs aspekts finanšu tirgu labai funkcionēšanai. Uh, Iepriekšējās nedēļās tur bija zināmi trūkumi, nebija optimāla situācija, un tas arī zināmā mērā ir Nacionālo banku rokās patiesībā. Un mēs pa, pa, pa, pamazām to uzlabojam, un uh, tur situācija uzlabojas. Lūdzu, paldies priekšsēdētāji. Man ir divi jautājumi. Grieķijā mēs ceram, ka būs īstermiņa pasākumi attiecībā uz valsts uh, parādu, kas uh, arī uh, samazinās šī parāda apsaimniekošanas izmaksas. Un tie būs pasākumi, kas būs saskaņā ar šā gada maijā Eirogrupas pieņemtiem lēmumiem. No otras puses, Eiropas Savienībā mēs saskaramies ar tādu vīdi, kurā aizvien dārgāk ir apsaimniekot valstu parādus, ņemot vērā uh, Um, notikumu attīstību ASV un zināmu nestabilitāti arī Eiropas Savienībā. Ko uh, Grieķijai būtu jāsagaida, runājot par īstermiņu pasākumiem attiecībā uz mūsu valsts parādu? Un priekšsādātāji, dragie, jūs visu laiku uzsverat, ka monetārajai politikai, lai tā būtu veiksmīga, uh, tad eh, tā ir jāapkopo ar konstruktīvu fiskālo politiku un struktūrālām izmaiņām. Un tomēr eh, daudzas Eiropas Savienības valdības saskars ar politiskām grūtībām eh, vai ar izšķirīgām vēlēšanām. Un man šķiet, ka mums būs jānogaida līdz 2017. gada beigām, lai uzzinātu, cik daudz dalībvalstis būs gatavas uh, dot ieguldījumu, ieviešot uh, visaptvarošu un efektīvu ekonomikas politiku. Vai jūs uzskatāt, ka ECB uh, monetārā politika spēs aizpildīt šos trūkumus, kas parādīsies turpmākā 12 mēnešu laikā, ko es tikko pieminēju? Paldies! Paldies! Uh, pirmkārt, raugoties uz diskusijām, kas notiek uh, dažādo iesaistīto pušu starpā par Grieķijas programmu, ir skaidrs, ka joprojām ir nopietnas bažas par uh, valsts parāda ilgtspējību Grieķijā. Un tas ir Eirozonas uh, uh, kopumā interesēs un arī Grieķijas interesēs rast ilgtspējīgu risinājumu, kas nodrošinātu Grieķijas parāda ilgtspējību gan ilg īstermiņā, gan ilgtermiņā. Mēs zinām, ka 7. novembra Eirogrupas uh, sanāksmē uh, tika gatavoti uh, pirmie īstermiņa pasākumi, un mēs gaidām, ka tie tiks pieņemti nākamajā sanāksmē. Mēs gaidām risinājumu, kas varētu atjaunot pilnīgu uzticību valsts parāda uh, Uh, ilgtspējīgai un uh, risināt uh, problēmas programmām. Paldies! Jakupovs von Vaidzekers lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Priekšsēdētāji, draugi, man jums ir divi jautājumi. Pirmais ir saistīts ar Trumpa infrastruktūras plānu, kas varētu būt Eh, tāds pozitīvs aspekts eh, visā šajā drūmajā situācijā. Um, OECD esot to atbalstījuši šodien, tas varētu eh, veicināt ASV izaugsmi un uh, iedrošināt strādājošos. Tas ir tas, ko OECD saka. Es ceru, ka plāns arī uh, sasniegs to, ko um, OECD paredz. Bet, uh, Mans jautājums ir atšķirīgs. Vācijas valdība arī nāca kā savulaik klajā ar šādu uh, programmu. Bet vai uh, ECB nevarētu atbalstīt šādus plānus un kā jūs uh, uh, vērtējat iespēju šādu plānu īstenot Eiropas Savienībā un kāds jums būtu ieteikums FC 2.0, par ko šobrīd diskutējam? Tie ir man pirmie jautājumi. Otrakārt, aizvien vairāk ECB uzsver, ka Eiropā varbūt lieka pārāk daudz uz kārts dažādās jomās, kā jūs uh, vērtējat nepieciešamos konsolidācijas īstenošanas iespējas dažādās dalību valstīs? Tātad vai vajadzētu uh, drīzāk noraudzīties, kā bankas pašas tiek galā un atjaunojas? Tātad kā jūs vērtējat, kā šādu konsultācijas procesu varētu organizēt? Uh, Vai jūs to gribētu organizēt uh, nacionālos uh, vilcienos vai drīzāk tā visai Eiropas kontekstā? Paldies! Uh, Ļaujiet man vispirms atbildēt uz otro jautājumu. Tā ir, ka Eiropas centrālā banka un SRB uh, atkārtot ir uzsvēruši, ka mēs uh, dzīvojam kontinentā, kurā ir pārāk daudz banku bet mums ir um, jāpāriet uh, tādā uh, citā līmenī, lai saprastu, ko var darīt un kā to izdarīt. Ir uh, daļas mūsu banku sistēmā, kurās ir daudz spēlētāju, bet tie ir ļoti efektīvi un ar ļoti zemām izmaksām strādā, un viņi ļoti labi kalpo attiecīgajai ekonomikas daļai. Un tad ir daļas, kur ir tieši pretēja situācija, ir maz spēlētāju, bet eh, ļoti neefektīvi ar ļoti augstām izmaksām, vāju riska pārvaldību un ļoti slikti kalpo savai ekonomikai. Tātad, ja mēs sakām, ka banku ir par daudz, tad mums ir ļoti rūpīgi jāparaugās, ko tad mēs ar tieši ar to domājam. Un ir diezgan skaidrs, ka um, mēķis taču ir panākt tādu banku sistēmu, kas būtu gan stipra un izturīga, bet arī labi kalpot reālajai ekonomikai. Manuprāt, tādām vajadzētu būt vadlīnijām, uh, cenšoties uh, izstrādāt kaut kādu konsolidācijas procesu. Otrkārt, kā to izdarīt? Tas nav tā vienkārši. Ir būtībā divi veidi, kā to varētu darīt. Um, varētu ievadīt um, plašas struktūrālas izmaiņas, jebkurā nozarē. Uh, pirmkārt, eh, var paļauties uz uh, pašu stimuliem un iniciatīvām un uz uh, dalībnieku kapacitāti rast labākās sinerģijas un labākās uh, izredzes, un tad uh, virzīties uz priekšu, uh, balstoties uz šo pašu interesi, un tad uh, nonākt pie labākas konfigurācijas. Un uh, otrs veids būtu izstrādāt tādu kā plānu, un nav īsti skaidrs šobrīd, kurā virzienā tad vajadzētu iet Arī tāpēc, ka nav uh, viegli izstrādāt tādu milzu plānu, un daudz no mūsu nacionālās un Eiropas likumdošanas patiesībā ir diezgan jauna. Līdz ar to šī ideja par um, tādu kā klīmātu, kas ir uh, um, veiksmīgs konsultāciju procesam, Un ja mēs sakām, ka ir pārāk daudz eh, banku, tad progress jau būtu izskaidrot, ko tad ar, mēs ar to domājam, kur tas ir efektīvi un kur tas ir neefektīva. Es neatbalstītu tādu eh, piespiedu eh, plānu banku nozarei. Svarīgākais jautājums ir, kā šīs bankas kalpo saviem klientiem, reālajai ekonomikai, uh, un cik efektīvi tās darbojas. Vai mums vajadzētu īstenot konsultāciju nacionālos ietvaros? Es nezinu, kāpēc tā vajadzētu darīt. Dažkārt tas varētu būt uh, vērtīgi reāli ekonomikai, bet citkārt savukārt nē. Tāpēc es neredzu nekādu iemeslu, kāpēc vajadzētu konsolidēt uh, pēc nacionālajiem principiem tam nevajadzētu būt galvenajam faktoram katrā ziņā lēmumu pieņemšanā. Atbildot uz jūtu, jūsu otru jautājumu, uz pirmo jautājumu, ja mēs paraugāmies uz uh, publiskajām investīcijām, tad tās ir būtiski kritušās uh, pēc, pēdējo 15 gadu laikā. Un nav jautājumu par to, ka publiskajām investīcijām ir pozitīvs efekts un ka tas var arī eh, uzlabot eh, attiecīgās valsts rezultātus, jo tas vienkārši palielina attiecīgās valsts kapitālu. Ja tās ir mērķiecīgas investīcijas, tas noteikti arī eh, var veicināt potenciālos rezultātus šī mē, šis mērķiecīgums ir ļoti svarīgs. Um, Viens no iemesliem, kāpēc uh, uh, ir bijušas tik zemas investīcijas, uh, ir arī tas, ka bieži vien tā ir bijusi vienkārši izšķērdēšana. Mums ir jāpievēršas galvenokārt uh, uh tām aktivitātēm, kas veicina ražīgumu un uh, uh, labus rezultātus. Un es jau vairāk kārt esmu teicis, ka mums vajadzētu strādāt pie tā, uh, lai mūsu nacionālajie budžeti būtu izaugsmē draudzīgāki. Būtu jāsamazina tekošu izdevumi un jāpalielina uh, šie te kapitāla izdevumi, kas būtu pienācīgi mērķēti. Un tad par jūsu um, jautājumu par FSC2, uh, par pagarināšanu ECB to atbalsta un es jau uz to atsaucos, proti, ka ir jāpalielina publiskās investīcijas mērtiecīgā veidā, un tas var nākt tikai par labu Eirozonas ekonomikai. Paldies. Paldies, Sandra Lunis. Thank you, Mr. Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, Dragī, kungs, arī jums. Es atsaucos jū, uz jūsu noslēgumu vārdiem Strasbūrā pagājušajā nedēļā, kad jūs teicāt, ka eh, reaģējot, ka Eh, tātad tirgu reakcija uz ASV eh, vēlēšanām bija būtiska, eh, bet pēc tam pierādījās, ka tirgi tomēr ir izturīgi. Un tas ir tas, kas man interesē. Pateicoties arī Anglijas bankas un Eiropas centrālās bankas sagatavošanās darbiem. Uh, Un jūs par to runājāt arī šodien ievadrunā, un varbūt jūs varētu plašāk par to pastāstīt un izskaidrot, kādi tad bija šie sagatavošanās darbi, ko jūs īstenojāt, ko tiešām esat izdarījuši pirms un pēc šīm vēlēšanām. Paldies! Paldies, jā, protams, šī te Anglijas bankas un ECB sagatavošanās attiecas uz Brexit gadījumu un nevis uz ASV vēlēšanām. Nē, nu ko tad mēs uh, vienkārši nodrošinājām, lai saskaroties ar būtiskām izmaiņām cenās, kas bija raksturīgas četrām dienām pēc referenduma, lai nebūtu būtiskas finanšu starpnieku organizāciju pārvietošanās. Mēs nodrošinājām, lai bankām būtu uh, um, pieeja likviditātei, ka viņu likviditātes pozīcijas būtu stiprinātas plašā spektrā, lai būtu pienācīga uzraudzība pirms notikuma, lai nodrošinātu, ka ja būtu pozīcijas, kas parādītos un būtu bažas rosinošas, lai tās varētu tikt risināts. Tāda veida bija šī sagatavošanās. Eh, Vēl papildus jautājums, vai. Uh, šie pasākumi tagad ir apturēti, vai jūs paredzat uh, līdzīgus pasākumus, ka tie varētu būt uh, nepieciešami arī turpmāk? Kas attiec uz mums, nav nekādu īpašu uh, pasākumu, kas tiktu veiktu šobrīd. Mēs vienkārši turpinām stiprināt mūsu uzraudzības un regulatoro ietvaru. A... Ja, par citu tēmatu ziņojums 1. novembrī par Eh, no Vācu bankas, taču banka tad, tad eh, eh, kvantitatīvās stimulēšanas tumšās puses. Jūs turpinat uzstāt uz to, ka dalību valstīm ir jāīsteno struktūrālās reformas, bet šajā publikācijā bija minēts tieši tādēļ, ka jūsu monetāra politika ir tik nekonkrēta, tad šī virzība ir apstājusies. 2000, līdz 2012. gadam bija augsts procentu likmes, es lika dalību valstīm eh, sākt reformas, un eh, OECD reformas eh, tika īstenots tikai 50% apmērā, šobrīd tās tiek īstenots tikai 20% apmērā, šis nav jauns jautājums, bet es tomēr vēlos uzdot to vēlreiz. Vai jūs piekrītat šim Deutsche Bank izvērtējumam? ka Eiropas centrālās bankas intervence ir mazinājusi šo virzību, kas ir bijusi struktūrālajām reformām, kas ir eh, tik ļoti nepieciešama darba tirguma, eh, nodokļu politikai un tā tālāk? Yeah. <clears throat> well, no. Atbilde ir nē, es nepiekrītu. Es jau vairāk kā esmu šo argumentu minējis. tas nav acīm redzami, ka augsts procentu likmes kaut kādā veidā stimulētu uh, mūsu likumdevēju, uh, politikas veidotāju uh, darbību. Jūs redzējat, ka mums ir bijušas svarīgas struktūrālās reformas, ir īpaši darba tirgos, bet arī citās ekonomikas nozarēs, kad procentu likums jau bijuši labu laiku ļoti zemas. Otra lieta paskatīsimies, kā, par kādām struktūrālām reformām ir runa. Ja mums liekas, ka ir saikne starp procentu likmēm un struktūrālo reformu, tad visdrīzāk mēs domājam par struktūrālajām reformām, kas ir zināmā mērā saistīts ar budžetu. Budžetam ir nepieciešams finansējums, jo grūtāk ir finansēt budžetu, jo lielākas iniciatīvas man varētu būt racionalizēt budžetu piemēram, veikt pensiju reformu. Tātad eh, šādos eh, ļoti ierobežotos apstākļos. Bet tās ir vienīgās struktūrālās reformas, par kurām mēs varam runāt šādā kontekstā. Vai tā ir? Nu, protams, ka nē. Ir arī tiesu sistēmas reformas, izglītības sistēmas reformas politiskās sistēmas, vēlēšanu likuma, konstitūcijas reformas, vai mums tiešām liekas, ka valstis īsteno šīs reformas eh, tad, kad eh, procentu likums ir augstas, bet nepild tās, kad eh, procentu likums ir zemas, nu es nedomāju, tā, tā loģika nav tāda. Bet arī ECB pētījumi rāda, ka zem procentu likme arī ir iniciatīva reformu veikšanai, jo Reformas vienmēr nāk eh, par sliktu kādam eh, un savukārt par labu kādam citam. Ja tad eh, šī vēlme kompensēt tās kategorijas, kuras cieši visvairāk no šādām reformām, bet ir vēl vairākie argumenti, kā, kāpēc es nepiekrītu par to, ka ECB ir mazinājusi iniciatīvu. Tas ir saistīts ar uh, reforma, kas tikai attiecībā ar budžetu veidošanu. Nākamais runātājs. Priekšsarētēm. Es e, centīšos vēlreiz uzdot jums Baltskunga jautājumu. Pirms vairākām dienām Financial Times e, bija e, virsraksts publikācijai saku, ja Itālijas referendumā uzvarēs tie, kas balso pret, tad eh, Itālija izstāsies no Eirozonas. Vai valstī ir iespējams izstāties no Eirozonas bez šādas savas vēlmes paušanas un vienkārši referendumu rezultātā? Man otrs jautājums. Valīkungs jau savos izteikumus to norādīja. Britu un Itālijas avīzēs rakstīts, ka astoņas Itālijas bankas ir apdraudētas, ja referenduma rezultāts būs nē. Iedomājieties, ja noguldītājiem šajās bankās ir nauda, vai viņi no rīta skries uz banku, lai izņemtu šos noguldījumus? Bundesbanka eh, priekšsarētājs pirms dažām dienām sacīja, ka patiesā problēma, ar kuru saskarās Centrālo banku priekšsarētāji, tas, ka viņi ir politiķi, līdz ar to viņam arī politisks problēmas. Es vēlētos eh, no jums kādu politisku norādi dzirdēt, kas mazinātu cilvēku bailes jo šobrīd eh, Itālijas laikras sēja nepamatotu paniku ar savām uh, publikācijām, un tas var ietekmēt arī banku konkurenci. Atbilde. Eh, es atvainojos, jūs uh, nebijāt pārliecināti, ka es atbildēšu uz šo jautājumu, un jums taisnība, es neatbildēšu ne uz vienu no šiem jautājumiem, nekādas spekulācijas neizdarīšu par to. Paldies! Mums ir brīvā mikrofona procedūrā vēl dažas, daži jautājumi. No. Yeah, but you have not asked for a follow-up. You... Jā, bet jūs neprasījāt iespēju papildinošu jautājumu. Ne, ne jau jūs eh, prasat runātāju vārdā iespēju uzstā, uzstāties vēl, ja vien mums nav mainīt nosaukumu. Bet Šobrīd viņš vēlas uzdot papildinošu jautājumu. Matišalkungs, lūdzu vēlreiz iespēju uzdot jautājumu. Jā, paldies, e, priekšsēdētāji, dragi, es saprotu jūsu jautājumu, bet ja jūs redzat ekonomiskas, ekonomisku avīze publicē, ka Itālija var izstāties no Eirozonas, ja referenduma iznākums ir negatīvs, un es domāju, ka uz to ir jārēģē. Vai tiešām valsts var izstāties pret savu gribu no Eirozonas tikai tāpēc, ka referendumā atbildi ir nē? Tas ir pietiekami vienkārši jautājums. Nu, nu, jā, protams, tas jautājums saistīts arī ar kampaņu Itālijā, bet eh, nu, dosim iespēju atbildēt priekšsarētājiem, dragī. Es nekomentēšu par to, ko citi cilvēki teikuši par eh, rakstu, kurš kaut kur publicēts ir. Paldies! Paldies! Vispirms Toirer kungs. Jā, paldies priekšsēdētāji. Es runāšu vācu valodā. Priekšsēdētāji, jūs pieminējāt to, ka ir nepieciešams struktūra reformas eh, valstīs. Vai jūs eh, varētu izteikties arī par termiņiem, cik daudz laika mums ir, ja mēs eh, dolāra uh, zonu salīdzinām ar eirozonu, tad es konstatēju, ka abas centrāla bankas eh, ir ar ļoti līdzīgām kompetencijām. Atšķirība ir vienkārši politiskajās institūcijās. Un šajā sakarā vai jums nevajadzētu skaidrāk uzsvert, ka uh, Uh, centrāla bankas var ietekmēt drīzāk īstermiņa likmes un ilgtermiņa likmes drīzāk ir atkarīgas no uh, citiem faktoriem, kā piemēram izaugsmas perspektīvām. Un ja uh, ilgtermiņa likmes šobrīd uh, obligācija tirgus dēļ ir zemas, tad tas ir, protams, saistīts arī ar to, ka starptautiskie finanšu tirgi uh, vērtē Eiropas uh, teritorijā izaugsmas perspektīvas kā zemāks nekā citur. Thank you. Paldies par jautājumu. Jums ir pilnīga taisnība. Tas, ko es esmu daudz kā tev sacījis, ir tas, ka monetārā politika mūsu ļoti elastīgā monetārā politikā palīdzēs cikliskai atvesaļošanai, bet, lai tā būtu ilgspējīga ilgtermiņā, ir nepieciešams arī citas politikas īstenot, pirmkārt jau struktūrālās politikas, kas veidos potenciālu izaugsmi. Un līdz ar to es varu jums pilnībā piekrist. Pervanšu Beres. Ehm, um, Priekšādātāji. Protams, ka jūs grib, acīm redzot, nepārāk gribējāt tālāk komentēt revizijas palāta sniegto ziņojumu. Uh, Bet varbūt jūs tomēr varētu to darīt un pastāstīt par visām tām detaļām, kas tur parādījās, jo, manuprāt, tās eh, lielā mērā saistītas jau vairāk ar politiku nekā tik daudz ar revīziju, bet tā jau varbūt ir cita lieta. Thank you! Paldies par jautājumu. Pirmkārt, eh, ļaujiet man atkārtot, ka mēs eh, augsti novērtējam šo ziņojumu un īstenībā vairāk lietas, kas ziņojumā ir minētas, ir bijušas ļoti noderīgas. Tas bija ļoti labi, ka tas tiek pieminēts. Tādējādi mūsu valdes diskusijas eh, izmanto šo informāciju tad, kad tiks apspriest eh, SSM situācija nākamajās sanāksmēs. Ziņojumā tomēr eh, tiek arī apgalvots, ka nav notikusi pilnvērtīga sadarbība no ECB puses. Un ECB savukārt uzskata, ka ļoti daudz laika tika uh, Eh, tērēts sadarbojoties ar ECA, respektīvi Eiropas revīzijas palātu, ir skaidrs, ka viņu pilnvaroja, eh, viņa mandāts ir izvērtēt eh, darbības efektivitāti, nevis kaut ko citu. Nu, tad katrā ziņā Eiropas komisija izvērtēs revīzijas palātas mandātu. Tas notiks diezgan drīz. Otra lieta par nodalīšanu. Tas, kas ziņojumā ir minēts, ka SSM un ECB ir daži kopīgi pakalpojumi, dienesti, piemēram, IT, cilvēku resursi un daži citi dienesti. Tas tiek skatīts kā nodalījuma nepietiekamība bet tam nav nekā kopīga ar nodalīšanu. Nodalīšana principiāli ir nepieciešama starp uzraudzību un monetāro politiku. Un šīs kopīgās aktivitātes nekādā veidā netraucē šim nodalījumam. Tas ir tikai viena iemesla dēļ, ka cenšamies izvairoties no dublēšanās un cik vien iespējams izvairīties no izšķērdēšanas. Paldies! pēdējie divi. Vai Gulis kungs un pēc tam Langergu? Pēc tam Langerkungs. Lūdzu. Sveicināt, dragī kungs. Es izteikšos grieķu valodā. Jā, paldies. Es arī interesi klausījos, eh, ko jūs atbildējat Kircas kungam. Jūs sacījāt, ka nākamā Eirogrupas sanāksmē varētu tikt skatīts e, jautājums par parādā atvieglošanu vidējā ilgter vai ilgtermiņā privātā un publiskajā sektorā. Daži varbūt teiktu, ka tas Eirozonai nav labi un arī Grieķijai nē, bet mums jāsāk domāt par to, kas notiks pēc diviem gadiem. Ko jūs teiktu tiem cilvēkiem, kas saka, labāk nedarīt neko, jo Grieķijas situācija nav laba Eirozonai. Un arī attiecībā uz OECD apgalvojumu, ka e, Grieķijas publiskais parāds ir e, jāsamazina pēc iespējas ātrāk. Langerkungs, jā, priekšsēdētāji, jūs pagātnē ļoti pamatoti norādījāt uz struktūrālajām reformām. Un tā kā mēs e, šodien meklējam konkrēts atbildes, tad mans jautājums ir tāds, jūsuprāt, kas ir vissvarīgākās struktūrālās reformas trīs lielākajās Eirozonas valstīs e, - Vācijā, Francijā un Itālijā? Paldies par jautājumiem. Atbild uz pirmo jautājumu. Paskaroties uz situāciju, kā tā ir šobrīd, mēs redzam, ka diezgan liels progress ir panākts uh, Grieķijā, nu, Grieķijas iedzīvotājiem pēdējo mēnešu laikā. Un ir svarīgi neizjaukt šo progresu. Labākais, kas var šobrīd notikt, ir sekmīgi pabeigt pašreizējo pārskatīšanu. Un, un nu, ir labs izredzes uz to, tādēļ ir svarīgi nezaudēt uzņemto tempu un noslēgt sekmīgi šo darbību. Kas attiec uz Langenkunga jautājumu, tas ir ļoti sarežģīts. Katrai e, valstī ir savs saraksts ar reformām. Un tur ir plašs spektrs. Sākot no produktu, tirgus reformas, konkurences jomas, pakalpojumiem. Tad vienotā tirgus pabeigšana būtu visām trim lielākajām valstīm liels solis uz priekšu padarītu eh, šo tādu homogēnāku šo situāciju visām trim valstīm. Darba tirgus, protams, bet dažās valstīs, pirms arī tiesu sistēma, izglītības sistēma, lai celtu cilvēku kvalifikāciju un tā atbilstu tirgus prasībām un tā tālāk un tā joprojām. Tā kā tur ir diezgan garš šis saraksts, bet katrā valstī tas ir ļoti atšķirīgs. Izņemot, protams, ja tas attiec uz vienotu tirgu. Un tur eh, savukārt viss ir diezgan eh, viendabīgi attiecībā uz visām valstīm. Priekšsēdētājs, paldies! Ar to mēs noslēdzam pirmo daļu mūsu monetārajā dialogā. Priekšsēdētājs Dragi pirms pēc dažām minūtēm atgriezīsies pie mums eh, nākamajā daļā kā SRB priekšsēdētājs. Tikmēr, kamēr mēs gaidam šo punktu, mēs varam ķerties klāt pie mūsu vicepriekšsarētāja ievēlēšanas, jo, kā jūs zinat, Pablo Zalba ir kļuvis par institūto kredīta oficiālu priekšsarētāju. Pablo ir šeit kaut kur, es jūs redzēju kaut kur. Adesso dobbiamo fare un adempimento interno.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 stay here. Yeah. <laughs> No, not here, of course, but in the room. No, I, so we welcome Pablo. Tātad sveicam Pablo Zalbu šeit. Kā jau es sacīju, eh, viņš tagad eh, pildīs šo jaunos ļoti svarīgos eh, pienākumus. Pablo, tu mums pietrūksī, tu biji lielisks kolēģis, draugs, ļoti labs vicepriekšsēdētājs. Es domāju, tu mums pietrūks visiem, bet mēs vēlētos arī saglabāt kontakts ar tevi, sadarboties ar tevi, tavā jaunajā amatā. Paldies, Pablo! Tā, un jālūdzu, Baltskungs. Ja es pareizi saprotu priekšsēdētāji, tad mums ir jāievēl citu kolēģi, kā ceturto vicepriekšsēdētāju mūsu komitejā. EPP grupas vārdā es vēlos ierosināt mūsu kolēģi Gabriel Mato no Spānijas. Paldies! Man droši vien vajadzēja kaut ko pirms tam pašam pateikt, bet nu, mēs atcīmredzot ļoti efektīvi strādājam. Protams, ka vispirms bija jāsaka, tagad ķeramies klāt pie vicepriekšsēdētāja ievēlēšanas, un kā esam saņēmuši Eh, informāciju, ka Švāba kungs, Tajānī kungs, Manna kungs un Vēns kungs piedalās kā aizvietotāji. Varu apliecināt, ka ir vairāk kā 16 deputāti klāt, līdz ar to kvorums ir sasniegts. Un jūs varat atkārtot, jā, lūdzu. Tad, paldies. Kā jau es sacīju, Diemžēl mums ir jāizvieto Pablo, kā ceturtais vicepriekšsēdētājs, viņš dodas projām. Un EPP vārdā vēlas ierosināt kolēģi Gabrielu Mato no Spānijas. Viņš varētu tikt ievēlēts kā jaunais ceturtais vicepriekšsēdētājs. Paldies, vai kandidāts piekrīt sevis nominācijai? Jā, labi. Zinu, ka kandidāts ir pilnvērtīgs ekonomikas komitejas loceklis ir aizpildījis deklarāciju par finanšu interesēm, un domāju, ka varam eh, ar aklamāciju ievēlēt, ja piekrītat. Un aicinu jūs eh, šeit prezidijā tagad. Ha ha ha. Okay, so we can now have uh, two minutes. Labi, tagad divu minūšu pārtraukums. So, dear colleagues, let's start uh, the second part, the public hearing with... Uh... Kolēģi, sākam otrā daļu, Mario Dragi uzklausīšanu, šoreiz kā Eiropas sistēmiskā riska kolēģijas priekšsēdētāji, kā jūs zināt, tā ir institūcija, kas atbildīga par makroprudenciālu uzraudzību finanšu sistēmā Eiropas Savienībā. Dragi kungs šajā kapacitātē pēdējo reizi šeit bija 21. jūnijā ņemot vērā, ka kopš tā laika ir notikuši dažādi e, pasākumi, notikumi, kas ietekmējuši globālo situāciju un arī Eiropas Savienību, tad e, arī sistemiskā riska kolēģija e, bija sanāksme septembrī, SRB tad ir arī izdevusi dokumentus, tad kolēģis priekšsarētāji Dragī kungs dod jums vārdu. Paldies! Paldies priekšsarētāji! godātie ekon komitejas locekļi, dāmas un kungi. Man ir liels prieks informēt jūs par eh, Eiropas sistēmiskā riska eh, kolēģijas ESRB darbu. Mēs esam publiskojuši gada pārskatu no 2005. gada 1. aprīļa līdz 16. gada 31. Eh, martam. Tur ir eh, apskatīta eh, riska prognozes un makroprudenciālā analīze, sniegt arī eh, politikas pasākuma vērtējums CD4 un CRR ietvaros, un arī rekomendācijas apskatīts. Šodien es vēlētos apspriest ESRB e jaunākos darbības, skatot tās plašākā kontekstā, saistībā ar to, kādēļ kolēģija tika izmantota. SRB tika izveidot kā neatkarīga iestāde, kurai uzticēt makroprudenciāla uzraudzība Eiropas finanšu sistēmai. Tā ir plaša sistēma, un tur ir plaša pārstāvniecība. ESRB apvienot centrālo banku pārstāvu, Eiropas uh, uzraudzības iestādi, uh, un eh, ekonomikas un finanšu komitejas un arī zinātniekus kas ir pārstāvēta eh, šajā eh, zinātniskajā komitejā, kas ir, kur ir konsultatīvs raksturs. Tas ir ļoti svarīgi, lai SRB varētu pildīt savus pilnvars, jo tām nav saistošs eh, pilnvars. Tās, tā izstrādā tikai ieteikumus. Šobrīd vēlos pievērsties mūsu nesenajai darbībai, kas uh, labi uh, atspoguļo tā, to, kā e SRB pilda savu darbu. Man prieks paziņot, ka e SRB šodien publicē ziņojumu uh, par situāciju, kas izriet no zemām procentu likmēm. E SRB ir svarīga loma kā fórumam sadarbībai starp iestādēm, kuru mēķis ir nodrošināt finanšu stabilitāti visā Eiropas Savienībā. Ziņojumā, ziņojumu uh, sagatavoja konsultatīvā zinātniskā un konsultatīvā tehniskā komiteja, finanšu stabilitātes komiteja, ESRB ietvaros, un tas ir labs piemērs sekmīgai sadarbībai starp ESRB locekļiem. Pēdējoreiz tiekoties pieminēja, ka mūsu darba mērķis šajā jomā ir izvērtēt finanšu stabilitātes ietekmi zemām procentu likmēm no sistēmiska skatījuma punkta. Tādēļ ziņojumā ir tāda visaptaroša pieeja izmantota, ietverot visu finanšu sistēmas sektorus un arī eh, pāri eh, nozaru robežām ejošu ietekmi un arī eh, risku, kas ir saistīta ar dažām politikas izvēlēm identificētie riski tiek sadalīti trijās jomās. Pirmkārt, ilgspējīgi biznesa modeļi, plaša profila risku uzņemšana un ar risku saistītas izmaiņas eh, finanšu sistēmas struktūrā. Kaut arī ir daži pierādījumi, ka finanšu stabilitātes riski, kas saistīti ar biznesa modeļu ilgspējību un savā ziņā arī tie, kas saistīti ar plašu risku uzņemšanos, interešu, es eh, atvainojos, procentu likmēm paliekot zemām, struktūras eh, ir joprojām diezgan ierobežotas. Un tagad plašāk par trim pieminētajām jomām. Kas attiecas uz biznesa modeļu ilgspējību? Ilgsošs periods ar zemām procentu likmēm, ar, eh, kas atstāja ietekmi uz finanšu iestādu peļņas spēju, piedāvā garantētu peļņu, piemēram, kā um, apdrošinātājiem pensiju fondos, piemēram, ieguldījumu. Tādējādi mazinās Eiropas uh, banku sektora noturība ilgtermiņā uh, un uh, tiek atstāta negatīva ietekme uz peļņas rādītājiem un neto procentu likmēm. Tāpat laikā Zemes ekonomiskas izaugsmas apstākļos spēcīgāka izaugsme varētu nespēt kompensēt uh, eh, samazinošām procentu likmes. Tāpat ir arī ierobežojumi attiecībā uz to, cik lielā mērā citi ienākuma avoti varētu pla plašākā laika termiņā kompensēt to. Uh, Turklāt finanšu stabilitātes riski, kas saistīti ar finanšu tirgiem, var pieaugt e, ilgākā laika periodā ar zemām procentu likmēm attiecībā uz potenciāli gūstamo peļņu. Un tā tas varētu būt, ja, respektīvi, tas var notikt, ja peļņas e, gūšanas centieni varētu būt e, tad, kad liek likts uzsvars uz riskantāku aktīvu iegūšanu. Tā rezultātā risks, kas saistīts ar cenu izmaiņu produktiem, eh, varētu būt eh, saistīts ar pārvērtēšanas riskiem. Visdrīzāk eh, tiks pātrināta pāreja uz struktūrām, kas vairāk balstīts uz tirgus mehānismiem. Tāpat arī aktivitātes varētu tikt pārnests uz tirgus, tirgu balstītiem principiem nebanku sektoram, un tas saistīts ar augstāku risku un pakļautību triecieniem tirgū. Ziņojumā arī izklāstīts vairākas izvēles iespējas, lai eh, nepieļautu aprakstīto risku iestāšanos ir svarīgi izvērtēt šīs iespējas no visaptarošas un eh, sistēmiskas, eh, sistēmiska viedokļa. Tāpat nepieciešams arī um, mazināt uh, regulatīvo arbitrāžu. Līdz ar to ir nepieciešams uh, palielināt finanšu iestādes noturību, iestāžu noturību, tāpat arī pārcenošanas risku un ir nepieciešams arī uh, uzlabot uzraudzību par uzņemtiem riskiem. Tomēr izvēles iespējas, kas tiek apspriestas šajā ziņojumā, nebūtu jāuzskata par rekomendācijām, bet drīzāk kā ierosinājumi e, iesaistītajām pusēm izvērtēt šīs iespējas. Tā skaitā ir minēta pasākuma, kurus varētu īstenot īstermiņā, un kas dažos gadījumos jau tiek iekļauti esošā, esošajā SRB darbā. Tāpat arī ilgtermiņa projektos tiek eh, notiek centieni mazināt eh, riskus. Ir nepieciešams eh, arī risināt jautājums ar trūkstošiem datiem. Nav šaubu, ka regulatoru reformas, kas īstenots pēdējos gados, ir palīdzējuši ievērojami uzlabot datu pieejamību, lai īstenotu uzraudzību daudzos Eiropas Savienības finanšu sektoros. Tomēr joprojām paliek caurumi datu pieejamībā, uh, Un, lai uzraudzību varētu uzlabot, sadarbojoties starp iestādēm, ir nepieciešams plašāk izmantot datu pieejamību attiecībā uz EMIR un AIFMD. It īpaši attiecībā uz prasībām atklāt informāciju, šīs, šis aspekts ir ļoti svarīgs. Paturot to visu pētā, man prieks ziņot, ka esam jau e, ievērojami mērā atrisinājuši datu trūkumu nekustamā īpašuma tirgu. Tas attiecas gan uz e, komerc e, nekustamā īpašuma sektoru, gan maisainiecību sektoru. Vēlamies izveidot harmonizētāku ietvaru, lai uzraudzītu attīstību nekustamā īpašuma tirgu Eiropas Savienības ietvaros. Turklāt SRB ir publiskojusi astoņus uh, specifiskus brīdinājumus dalību valstīm nekustamā īpašuma sektorā. Brīdinājumi ir adresēti astoņās dalību valstīs atbildīgajiem ministriem. Mums ir eh, mandāts sagatavot eh, brīdinājumus, ja tiek identificēti sistēmiski riski. SRB analīze bija vērsta uz nākotni ar mērķi identificēt eh, sistēmisko risku cēloņus saulaicīgi, lai paspētu īstenot pasākumus, kas mazinātu šādus riskus eh, un mazinātu negatīvās seks, ja šie riski iestātos galvenie riska momenti un trūkumi, kurus eh, identificējām, ir saistīta ar maisaimniecību parādu līmeni un maisaimniecību spēju atmaksāt hipotekāros parādus. Tāpat arī saistībā ar izmaiņām eh, cenu dinamikā nekustamo īpašumu tirgu. Maisaimniecību parādu nasta Eh, ir mainījusies vairāk gadu laikā. Tur vajadzīgs lielāks laiks eh, līdz tā sasniedz kritisku līmeni. Un eh, lielāku šoku ir triecienu gadījumos, tad riski iestājas ļoti ātri. Piemēram, pazeminās mājasemniecību patēriņš, aizdevums nevar atdot un krītas cenas. Trūkumi saistībā ar mājasemniecību tirgu ir atšķirīgi šajās astoņās dalību valstīs, un mūsu loma ir palīdzēt dalību valstīm risināt šos uh, valstīm specifiskos riskus. Pat ja ņemam vērā, ka uh, visdrīzāk īstermiņā nematerializēsies šie riski, politiskie pasākumi tomēr var tikt īstenoti pietiekami drīz, jo šie politiskie pakāpumi ir efekt, uh, pasākumi ir efektīvāki tad, ja tie tiek īstenot saulēcīgi. Un noslēgumā vēlos informēt, ka mēs turpināsim pildīt savu pilnvarojumu attiecībā uz makrofinanciālo uzraudzību par finanšu sistēmu Eiropas Savienībā, tā skaitā, lai identificētu uz valstīm specifiskus trūkumus. Un mūsu institucionālā struktūra ļauj e, strādāt koleģiāli, un tas nozīmē arī iespēju sagatavot brīdinājumus, nu, ja identificējam šādus nopietnus riskus, un prasīt nekavējoties īstenot darbības. Paldies par jūsu uzmanību, tagad esmu gatavs atbildēt uz jautājumiem. Lielas paldies! Ko tā te kolēģi, laiks ir ierobežots, tāpēc gribētu teikt, ka ne vairāk kā četras minūtes Ehm, vienam, jau, vienam jautājumam, vienai atbildēju. Tātad pusotru minūtu pirmā jautājuma uzdošanai, tad atbild un tad iespējot paspildu jautājumu. Paldies, Kirkos kungs, pirmais priekšādātāji. Priekšādātāji, dragi. Jūs strādājat arī pie sistēmiskiem riskiem, kas saistīti ar nebankām un ēnbanku sektoru. Cik ilgs laiks, jūsuprāt, jums vajadzīgs, lai izstrādātu visaptverošu politiku, kas ļautu šādus riskus novērst. Jo abos sektoros, gan ēnu banku sektorā, gan nebanku sektorā piedzīvojam attīstību. Paldies! Atbildi paldies! Šī dažādošana pārējot uz nebanku sektoru un ārbanku sektoru, piedāvā iespējas, bet, protams, nes līdz riskus, kas jāuzrauga. Šie riski lielākoties saistīti ar pārliecīgu svirošanu un pārliecīgu sistēmisku savstarpējo sasaistītību. Un tas ir īpaši aktuāli starp naudas tirgus fondiem un banku sistēmu. Uh, Tāpat tas atsauc arī uz eh, aizdevumu termiņu un likviditātes nesadarību, un tas attiec uz atsevišķiem obligāciju fondiem. Mēs publicējam pirmo ēsēnu banku sektora pār, pārskatu augustā izvērtējam no nu, diviem leņķiem šo situāciju. Pirmkārt, no eh, uzņēmumu skatu punktu raugoties, ietverot dažādu veidu ēnu banku sistēmas elementus, investīciju fondus, vērtspapīrošanas instrumentus un citas finanšu iestādes. Un raugoties nākotnē, mēs izstrādāsim uzraudzības ietvaru ēnu banku sektoram, izanalizējot datus no Eiropas tirgus. Uh, struktūru regulas um, ie, rezultātā iegūtos datus, tā tad uh, un skatīsimies, kas notiks tā, cik ilgs laiks tam būs vajadzīgs. Nu, jūs redzat, ka visas atbilstīgās struktūras šīs makroprudenciālās uzraudzības kontekstā jau darbojas ar nebanku un ar banku sektoru nu, jau vairākus gadus. Un tāpēc ir ļoti grūti pateikt, kad tieši tas notiks Es zinu, ka tas kopumā ir pasākums, kas prasa vairākus gadus. Un kā bijušais FSB priekšādātājs, es nu, varu tikai konstatēt, ka vīde jau ir mainīsies, ir mainīsies ši, šis domu gājiens, mentalitāte, daudz labvēlīgāka attieksme ir pret uzraudzību un struktūru veidošanu makroprudenciālajai uzraudzībai arī attiecībā uz šo nebanku un ārbanku sektoru. Paldies! drīz vien jums pastāstīšu arī par to, cik veiksmīgi noslēdzies trilogs par naudas tirgus fondiem. Jauna regula būs šai ziņā attiecībā uz nebanku un ārbanku sektoru. Fērāņš Beresa. Es gribētu dzirdēt, dragī kunga, viedokli par šo sarunu rezultātiem. Jā, bet jautājumu, ko es jums gribu uzdot tagad, ir saistīts ar to, kas iekļauts komisijas darba programmā, respektīvi tā ir pro pārskatīšanas programma. Uh, attiecībā uz Eiropas finanšu stabilitātes instrumentu. Mm, kā jums šķiet, uz, ko, uz kādām lietām komisija vajadzētu šai ziņā likt uzsvaru? Jūs minējāt nekustamā īpašuma tirgu. Vai jūs domājat, ka ir tādi īpaši konkrēti sektori, uz kuriem šis pāraudzības risks attiecībā uz sistemiskajiem riskiem nav pietiekami nodrošināts ar tiesību aktiem pašreiz spēkā esošiem tiesību aktiem. Tātad pašreizējā pāraudzība netiek īstenot atbilstoši. Un eh, runājot par jūsu priekšlikumu, uh, Eh, nu, gribu uzsvērt, ka jums nav izpildu pilnvaru šai ziņā, šīs saistošās pilnvaras jums nepiemīt, vai šajā ziņā jūs uzskatāt, ka tās jomas un aspekti, mm, kas tiek šeit skarti, būtu varbūt tiesība aktos jāmaina, un varbūt ir iespējams kaut kāds konkrēts lietas uz priekšu. Nu, protams, ar zināmiem ierobežojumiem šās pilnvarās nenoliedzam. Atbildi uz otru jautājumu Lielā mērā es nedomāju, ka mums ir vajadzīgs mainīt uh, pašreizējā ESRB mērķi vai darbību. Tas arī nebija sākotnēji domāts kā lēmums pieņemošs orgāns struktūra. Drīzāk tā bija struktūra, kas tiešām tad varētu nākt ar šādiem nu, neobligātiem ieteikumiem un brīdinājumiem. Uh, zināmā mērā tā ir tāda, nu, šīs, nu, šīs neobligātās varas īstenošanas vieta, un tā netiek izstrādāt saistoši priekšraksti, jo šādam nolūkam savukārt ir virkni citu iestādu, iestāžu, kam piemīt šīs pilnvaras, vienalga Nacionālās varas iestādes, ECB komisija. E, un tā tālāk. Te jau redzam, cik ļoti plaši ir šī aina, ir tik daudz šo struktūru, kam ir saistošas pilnvaras, un SRB e principā izpilda savu uzdevumu jau šobrīd nu, mūsuprāt, apmierinošā veidā. Galvenie riski, manuprāt, šobrīd pats galvenais risks, un tad atkārtošu kaut ko, ko teicu jau iepriekš, ir tas risks, ka mēs varētu radīt kavējumus izaugsmē. Tas ir galvenais risks. Un tas, protams, tālāk var translēties, ja pārvērsties dažādos finanšu stabilitātes riskos. Bet tas šobrīd, manuprāt, ir tas galvenais, kas jāpatur prātā. Konkrētāk, par vienu no galvenajiem riskiem esam identificējuši pensiju fondus. Apdrošināšana ir vēl viena lieta un zināmā mērā arī banku bilances. Otrais risks ir šī aktīva pārcenošana finanšu tirgu. Un, protams, ka pārcenošana nav novēršana, bet tā nedrīkst būt tik traumatiska, tik drastiska. Trešais risks parāda ilgspējības pasliktināšanās eh, suverēnos un korp, eh, valsts un privātā sektorā, kas, protams, saistīts ar tālāku saindēšanas faktoru visā banku sistēmā. Tie, šī, tie ir riski, kas nu, nu, nav tā, ka tie noteikti materializēsies, bet tie potenciāli tomēr kā riski pastāv un uzmanība tiem pilnīgi noteikti būtu jāpievērš. Lielas paldies! Sanders Lonas tālāk. Priekšādātāji, paldies, Dragī kungs. Ceturtdien redzējām, ka Itālijas bankas Montade pašie akcionāri apstiprināja 5 miljārdu akciju izlaišanu kā daļu no glābšanas plāna, kas saprotu viņiem nepieciešams savākt šo kapitālu līdz gada beigām pēc stresa testa veikšanas bankā. Tā šobrīd ir vajākā banka Eiropā. Un šai saistībā pāris jautājumu. Man šķiet, ka šis plāns. Eh, nu, diezin vai radīs privāto investoru atbalstu. Neaizmirsīsim, no kurienes šī banka nāk tās akcijas ir sa, samaz, sa, kritušās par 99% salīdzinājumā 99. gadu. Vai jūsu viedoklis ir tāds, ka šis plāns pārliecinās un piesaistīs investors? Otrs jautājums tāds vispārīgāks pēc sava rakstura, bet līdzīgā jomā. Vai jūs domājat, ka ris, uz tirgu bāzēta risinājumi tādām problemātiskām Itālijas bankām, kam ir daudz šo peļņu nenesošu aizdevumu, eh, spēs atrisināt šo sarežģīto situāciju, ja bankām būs vajadzīgs, kas vēl vairāk. Un visbeidzot, vai ESRB, e, un te saistīts saist, saistība ar referendumu Itālijā, vai ESRB izvērtē ietekmi uz Itālijas banku septo, sektoru gadījumā, ja balsojumā būtu, nu, tiktu panākts nē rezultāts. Ko jūs domājat, kas būtu tas ļaunākais, kas varētu notikt šādā gadījumā? Um, paldies attiecībās. Pirmo jautājumu man jums jāsaka atkal, ka es nes, neizsaku komentārus par atsevišķām iestādēm. Uz otro jautājumu atbild ar nē, vismaz es neesmu par to informēts. Un tātad esam nonākuši uz trešo atbildi atbildī, ne? Un trešais. Uh, Eh, un, un otrs jautājums vienīgi paliek vēl tātad, jūs prasat, vai tirgus, uz tirgus bāzēt risinājumu varētu tikt meklēta šajā gadījumā, ņemot vērā pašreizējo tiesisko ietvaru Eiropas Savienībā. Nu, šādā ietvarā pilnīgi noteikti pirmām kārtām ir vispirms jāmeklē uz, tirgu, uz tirgus bāzēt risinājumu. Paldies, Enrika Halvežam Bons. priekšādātāji, paldies! Dragīgi, mums paldies, ka ieradāties. Cik labi, ka vēlaties mums atkal palīdzēt veikt savu darbu. Un tagad mazliet paturpināt to, ko jūs nu pat teicāt. SRB kā jūs teicāt, nāk lēā ar rekomendācijām, nosūta padomus. Tā nav izpildu struktūra. Tā tas, protams, ir, nu, vismaz jūsuprāt, bet, nu, man šķiet, un nevar no šīs domas nekur aizmukt, ka rodas iespējas, ka riski joprojām ir visai iespaidīgi, pat pēc visiem šiem gadiem, jo finanšu sistēma pašos pamatos tomēr vēl nav reformēta. Lielākoties arī izteikti tāpēc, ka ir tādas lielas bankas, un šī koncepcija joprojām pastāv, kas ir par lielu, lai ļautu tām sabrukt. Un ir arī atsevišķi riska avoti, kas saistīti ar nedrošību. Stresa testi nereti liekas visai smieklīgi, jo tie nekādā veidā nedod pārliecību pilsoņiem. Metoloģija ir atšķirīga atkarībā no tā, uz kādām bankām mēs skatāmies vienalga, vai nu, tas atkarīgs no reģiona, no valsts un tā tālāk. Nu, vai tad tas ļauj mums pārliecināties, ka uh, reformas ir atbilstīgas, nu, rū, zūd šī uzticamība. Jūs arī par Itāliju šeit runājat. Nu, tas arī viss. Paldies, draugīgums. Thank you. Um... Paldies. Pirmais jautājums. Ļoti daudz, kas ir darīts, lai risinātu šo koncepciju par to, ka banka ir pārāk liela, lai ļautu tai sabrukt. Nu, pirms pāris gadiem atcerieties un eh, vēl arī pirms krīzes atbilstīgi kapitāla rādītāji bija 7% mm, šādām lielām bankām. Šobrīd tas ir 14%. Ir izveidota visa veida buferi, jeb tāds drošības zonas uzraudzība ir pilnībā pārveidota, it īpaši attiecībā uz eirozonu, bet arī kopumā. Tāpat arī par um, Eiropas Savienībā kopumā ir mainīta tiesība akti attiecībās finanšu stabilitāti, ir pieņemti jauni tiesība akti. Tagad, uh, lai pret šo konsumpciju vērtos, ir arī telak, pasaulē emrel tāpat uh, savienības līmenī. Nu tā tad darīts ir ļoti daudz, kas vēr to pietiks. To mēs nezinām. jebkura regulējoša centiena mērķis ir novērst krīzi, bet mēs nevaram nekad pilnībā pārliecināties, ka tas varēs mūs pasargāt no visa veida finanšu krīzes, jo šāds krīzes jau nenāk no kaut kādām vietām, par ko mēs jau esam informēti. Bet katrā ziņā mēs vēlam pēc iespējas, pēc iespējas spēcināt mūsu finanšu un banku sektoru. Tāpat arī negribu piekrist jūsu uzskatam, ka stresa testi eh, ir ir, tiek piemēroti nevienādi. Nē, es domāju, ka tas tomēr ir ļoti, ļoti homogēni saskaņā ar normāliem, parastiem, vispārīgiem noteikumiem, kas izstrādāti šai jomā. Nu, varbūt mums ir atšķirīga uztver šai ziņā. Nu, jā, es gan neesmu objektīvs vērotājs šajā gadījumā, bet katrā ziņā mēs neesam raduši nekādus pier pierādījumus, ka netiktu viendabīgi piemērot šīs stresa sistēma noteikumi. Paldies. Dimitrijs Papadīmuls. Priekšādētāji, paldies! Priekšādētāji. Banku savienība vēl nav pabeigta. Mm, tas tā ir nu jau vairākus gadus, jo projām šis treš, trūkst šī trešā pīlāra, kas attiektos uz noguldījumu garantiju schēmu. Vai jūs varat teikt, ka trūkst priekšlikumu no komisijas šai ziņā? Varbūt ir vajadzīgs kaut kāds laika grafiks, tik jau tāds izstrādāts bija paredzēts, ka 2014. gadam tas tiks pabeigts. Vai jūs varētu sniegt to viedokli, nu, kāds ir ECB par šo trešo pīlāru? Par to šeit Eiropas parlamentā nu tiek runāts ļoti daudz, daudz kolēģi uzskat, ka bez trešā pīlāra banku savienību nebūs iespējams pabeigt un līdz ar to pieaugs ar vien vairāk šis sistēmiskais risks. Ko jūs par to domājat? Mūsu viedoklis ir tāds, ka trešais pīlārs ir jāpabeidz, lai Banku Savienību varētu pabeigt. Un mēs uzskatām, ka riska samazināšanai būtu jāiet roku rokā ar dalītu atbildību par risku. Ļoti daudz, kas ir jau darīts lietas labā, lai samazinātu risku. Uh, Un, kā jau minēju iepriekš, es teicu, TELAK, MREL un visi šie buferi, kas izveidoti, tāpat arī SRB darbs pie valstu parādiem un riskiem. Bet, nu, daudz no šiem procesiem ir pakāpeniski. Un mēs, protams, ļoti labi zinām, tas tajā nav nekā pretrunīga. Bet, atklāt sakot, ir ārkārtīgi svarīgi, lai šīs dienas prioritātes, nu, nedaudz atcerētos arī par šīm lietām. Saprotu, ka cits steidzamāk svarīgāk jautājumi, tā ir nenoliedzama realitāte, bet tas nav pietiekams iemesls, lai aizmirstu par to, kas joprojām tomēr ir svarīgs. Un tāpēc es domāju, ka šī savienība, monetārā savienības pabeigšana ir vajadzīga, un tā ir savukārt ir vajadzīga banku savienības pabeigšana. Tā mums ir vajadzīga šis kapi, šī kapitāla tirgu savienība, un tas ir viss šis vienotais veselais pīlārs. Paldies, Molijas Kotkeito. Ne, viņas nav zālē. Labi, tad Deivids Koberts. Priekšādātāji, paldies, dārgie kungs, priecājos jūs atkal šeit redzēt. Esmu pārliecināts, ka jūs droši vien zināt mm, šugar, par šugarmenu liecību attiecībā uz vienu kredīti iestādi īrijā. Es gribēju vecāt, vai jūs bijat par to informēts tajā laikā, kad jūs bijat Itālijas centrālās bankas vadītājs. Jeb tas, šī, šī informācija tika no jums slēpta. Vai Itālijas iestādes informēja Itālijas centrālās bankas vadītājus? Un ja ne, tad kāpēc ne? Jo tas, protams, ir svarīgi no sistēmas sistēmiskā riska aktu eh, skatu punktu raugoties. Unicredit taču ir viena no lielākajām eh, Itālijas bankām. Es vienkārši gribētu zināt, vai jūs bijat par to informēts. Paldies! Mūsu pēdējā sanāksmes laikā parlamentā Strasbūrā es atbildēju tieši uz šādu jautājumu. To man uzdeva Flanagan kungs, ja pareizi atminos un es teicu, ka gatavoju šobrīd rakstisku atbildu un viņam to nosūtīšu. Un tieši tā to arī darīšu. Vai es tad tādā gadījumā varētu lūgt, ka jūs šo atbildi nosūtat arī pārējiem, iespējams, piemēram, man, man ļoti interesēti jūs teiktais. Nu, protams, ka tas mūsos rada bažas, jo vairāk tāpēc, ka šobrīd Itālijas bankas ir burtiski avīžu virsrakstos minētas eh, nemit, Un uh, mūsu komitejā būtu svarīgi zināt, ka šīs informācijas plūsmas starp bankām uh, notiek atbilstīgi. Un lai tas attiec arī uz tiem cilvēkiem, kas strādā SRB, tā lai šī sistēma darbotos atbilstīgi. Mēs daudz, kas esam šeit, labprāt saņemt informāciju par šo jautājumu. Paldies! Paldies, saka priekšādātājs. Anemans kungs tālāk. Priekšādātāji, paldies! Vēlos uzdot jautājumu. Par jautājumu, pie kā šobrīd strādā komisija, respektīvi makroprudenciālas politikas ietvers, ja makropiesardzības politikas ietvers. Mēs bijām uz tikšanos novembra pirmajā pusē, SRP tur piedalījās, brīfings tika publicēts 27. novembrī, un ja pareizi šo brīfingu saprotu, tad uh, daļa no nacionālajām kompetencēm tiks atkal nodotas Eiropas līmenim. Tas gan tika tā, nu, smukāk noformulēts, sakot, ka lūk, galvenais pārskata mērķis ir pārliecināties, ka nu, notiek nodrošināts atbildīgs līdzsvars starp um, kontroli un tā tālāk. Bet tur arī tiek minēts, ka lūk, šis atbilstīgais rīsvars, pareizais līdzsvars, un par to es uztraucos, var iest, iekļaut arī instrumentu sistematizēšanu un ESRB lomas spēcināšanu makro piesardzības uzraudzības īstenošanā kopumā, es, šī vienotā mehānisma jomā. Un tāpēc mans jautājums ir šāds. Vai nav tā, ka pēkšņi tā pamazām, pamazām paslepus šīs pilnvaras atkal tiek vairāk eh, sakoncentrētas ESRB rokās? jo tur tiek teikts, ka nacionālās pilnvaras atspoguļo faktu, ka makroprudenciālās politikas nereti tiek īstenotas nacionāla līmenī un nevis ES līmenī biznesa cikla kontekstā. Tātad vai mēs atkal novērēsim šo centralizēto Eiropas līmeni, pārņemam vairāk pilnvaras, vai nebūtu prātīgāk vairāk pilnvaru atstāt nacionālā līmenī? Paldies! Nu, nezinu. Es varu atbildēt tikai tik tālu, ka varu teikt, ka jā. Ja SRB ir atbildējusi uz komisijas pārskatu dokumentu. Mēs izklāsījāmies prioritātes šajā organizācijā, sakot, ka Lūk, SRB ir jāturpina ciešas saiknes ar ECB bet tam nav nekādas saistības ar pilnvaru nodošanu no vienas iestādes vai uz citu, vai no nacionālām varas iestādēm uz kaut kādu supranacionālu, pārnacionālu struktūru. Mēs uzskatām, ka kolēģijai joprojām vajadzētu būt ļoti plaši pārstāvētāji tās sastāvā saskaņā ar šīs SRBS funkcijas, e, funkciju, ņemot vairāk, ka tā nodrošina sadarbību iestāžu starpā. Un arī tas nekādā veidā neietekmē pilnvaru nodošanu. Mēs turklāt minējām, ka nepieciešams aktivizācijas, vienkāršot aktivizācijas mehānismu banku sistēmā salīdzinoši ar pašreizējo. Šeit mēs piedāvājam vienkārši atzinumu, bet arī te nav nekādu pilnvaru nodošanu notikusi. Nu, redzat, tie ir jautājumi, ko mums uzdeva komisija to brīdi, un mēs atbildējām uz šiem jautājumiem. Tālāk. Mēs teicām, ka makropiesardzības instrumenti ārpus banku sektora pastāv eh, izlases veidā, bet pastāv vispārēja nepieciešamība izveidot visaptverošu makro vai piesardzības instrumentu rīku kasti arī nebanku sektoram kopumā, jo šis nebanku sektors un ārbanku sektors aug ļoti strauji un nepieciešama attiecīgi rīku kasti, bija instrumentu eh, kopums, ko varam izmantot, lai īstenotu makropiesardzības ietvaru. Kurš šo pies, mm, ietvaru īstenos, nu par to jautājums joprojām jautājums ir atvērts, vai tā būs komisija, ja tas būs nacionālās kompetentās iestādes. Bet arī šajā ziņā mēs neesam tie, kas strādā pie šī jautājuma un par to lēmj. Paldies! nu tad jums nebija nekāda loma spēlējuma šajās diskusijās, kas šobrīd norisinās komisija attiecībā uz to, vai tās būs kompetences, kas tiks nodots tālāk Eiropas Savienībam. Šajās diskusijās nav loma. Nē, nu, mēs spēlējam savā ziņā lomu tādā ziņā, ka komisija jums uzdod jautājumus. Viņi vaicā, kāds ir mūsu viedoklis, un mēs, protams, arī atbildējām. Es, es atvainojos, četras minūtes ir iztecējušas. Jūs esat tik strikts priekšādātājs, saka Ānemans kungs. Vismaz pret mani gan jūs esat īpaši strikts. Tomas Mans tālāk. Jā, Jā paldies. Es runāšu vāciski. Dragie kungs, mandāts, kur jūs pieminējāt, uh, sniegtu brīdinājums par riskiem, tas nav uh, ne tikai neapstrīdēts, bet tas var mums palīdzēt arī. Bet neviens jau nav uh, kā sala. Tas nozīmē, ka mums ir visiem kopīga globāla atbildība, un no tā arī izriet mans jautājums. Pēc Brexit balsojuma ir daudz svārstības Eiropas tirgos, un to vēl pastiprina arī uh, pārsteidzošais ASV vēlēšana rezultāts. Jūs runājāt arī par nekustamiem īpašumiem. Ir, uh, Donalds Trumps, nekustamo īpašumu uh, mīlzis, un viņa pirmā uh, prasība bija um, ražot uh, amerikāņu uzņēmumiem Amerikā, un viņš grib pārtraukt TIP un TTIP un cits nolīgumus, un uh, tas varētu novest pie negatīvas eh, attīstības, proti nebūs vairs šī pozitīvā izaugsmas dinamika. Ja būs eh, palielināts procentu likums aizdevumiem vai lielāka valsts parāda ASV vai pilnīgi neskaidra vēl situācija ar ēnu bankām ASV, jo ASV vēl šī situācija nav uh, atrisināta. Un, uh, kā jūs vērtējat šo uh, situāciju, šo pieaugušo protekcionismu? Vai tas nebūs milzīgs risks Uh, proti, ka mums būs jāmaina mūsu ekonomikas darba kārtība, vai tas nav draudz finanšu stabilitātei šeit pie mums Eirozonā? It's, it's not easy to answer this question. Nav viegli atbildēt uz šo jautājumu, jo tad mums būtu jāizsaka pieņēmumi par vēl neizveidotām politikām. Šis politikas uh, ir daudz apspriestas priekšvēlēšanu kampaņā, bet tās vēl nav tajā stadijā, kad var skaidri pateikt, kādas būs šīs politikas turpmākajos četros gados. Un tomēr mēs zinām un mēs varam pateikt, ka protekcionisms neveicina labklājību tas neveicina cilvēku uh, labu dzīvi. Un tāpēc mums vajadzētu uzdot sev jautājumu, kāpēc šis uh, uh, protekcionisma vilnis ir izvērsies. Un viena no atbildēm noteikti ir tāda, ka mēs uh, izmantojam globalizāciju, nepievēršot pietiekamu uzmanību tiem, kuri nebija globalizācijas ieguvēji, un tādu ir daudz visā pasaulē. Uh, Tātad tā mācība, kur tagad varētu gūt, tas secinājums, ko varētu izdarīt, ir sekojoši. Nevajadzētu atgriezties situācijā, kurā tāpat nav iespējams atgriezties ar protekcionismu starpniecību, bet drīzāk vajadzētu parūpēties par, tū, par tiem, kuri daudz ir zaudējuši globalizācijas procesa rezultātā. Uh, bet nevajadzētu atteikties no tiem ieguvumiem, uh, kuri ir gūti pēdējo 20 gadu laika globalizācijas rezultātā. Paldies, Pauls Tānks, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Dragie kungs, man ir ļoti konkrēts jautājums par sekurizāciju. Uh, tas bija parlamenta jautājums par vērtspapīrošanu. Uh, Tātad, ka mums jāmācās no krīzes, par to bija jautājums, un uh, mēs arī esam nobazījušies par to, vai uh, vērtspapīrošana patiesībā neveicina nestabilitāti, proti, ka tas var uh, izraisīt dažādus burbuļus tirgos, uh, kapitāla tirgos, uh, un kā jūs to vērtēt, vai jūs uh, saprotat šīs bāžas un uh, kādu lomu jūs šeit redzat Eiropas centrālajai bankai šo bāžu kliedēšanā, jo parlamentam ir grūti novērtēt, kāda situācija varētu parādīties, bet centrālā banka tomēr to monitorē. Paldies! Šeit uh, mēs runājam par uh, vērtspapīrošanu, domājot atšķirīgas lietas. Uh, vērtspapīrošanu ASV un uh, šo pašu nosaukumu Eiropas Savienībā. Un šī zemstādāta kredītu krīze uh, tieši izraisījās no šīs situācijas un bija ļoti grūti novērtēt, bija ļoti neskaidra cenu struktūra un bija arī nepiemēroti stimuli, proti bankas neuzņēmās nemaz nekādu risku. Mūsu vērtspapīrošana bija atšķirīga, tā bija caurskatāma, ļoti skaidri saprotama, novērtējuma cenu ziņā un uh, To jūs arī varat redzēt, aplūkojot bankrota datus, jo ASV šīs likmes ir daudz reizes augstākas nekā likmes Eiropā. Šī skaita Eiropā ir ļoti, ļoti zema, un tomēr vērtspapīrošana, ja to pienācīgi izmantoja, ir ļoti um, spēcīgs instruments kredītu pagarināšanai. Uh, kredītu sniegšanai, MVU un uh, citiem uzņēmiem. Šajā um, situācijā, kad ir jau pienācīga produktu vērtspapīrošana, mēs izveidojām uh, vēl uh, šo te vienkāršoto caurskatāmo vērtspapīrošanu, un mūsuprāt, komisijas priekšlikums ir pilnīgi pieņemams, uh, riska uh, Uh, īpatsvars, uh, ko piedāvā komisija, ir ļoti labs, uh, lai tirgus varētu labdarboties, un tur ir arī, zinām, piesardzība. Un tomēr, kamēr ir tik zemas procentu līkmes, mēs neredzēsim, ka šis instruments drīzumā ļoti attīstīsies. Papildu jautājums. Viena no lietām, kas rada bažas, uh, ir tas, ka neskatoties uz uh, ierobežotajiem zaudējumiem Eiropā, zaudējumiem Eiropā ir tas, ka sabruka tirgus, un tas neatjaunojās, un tas nekādā veidā neveicināja stabilitāti. Es zinu, ka, nu jā, Um, šis salīdzinājums starp ASV un Eiropu man neko daudz nedod. Tātad es gribu dzirdēt no jums, kā ECB priekšsēdētāja, par to, kāda ir jūsu loma strādāt pie tā, lai šis būtu uh, likvīds tirgus ne tikai labos, bet arī sliktos laikos. Jā, mēs esam pārliecināti, ka ja šī politika tiek pienācīgi īstenota, tad tā noteikti var veicināt kredītu plūsmu atjaunošanu un uh, reālās ekonomikas uh, sasniegšanu, un tas ir pozitīvs ieguldījums. Bet, lai redzētu šī tirgus atgūšanos, mums ir arī uh, jāpiedzīvo vēl augstākas uh, procentu likmes un regulatorās izmaiņas, kas ir nepieciešams šai tirgu, jo ar iepriekšējo regulējumu uh, mēs vienādi attiecāmies pret ASV un Eiropas produktiem, kamēr šie produkti bija pilnīgi atšķirīgi. Un tāpēc um, jums uh, uh, tas ir uh, jāmaina, ja jums šķiet, ka tas ir svarīgi. Jā, mēs jau pavisam drīz par to dzirdēsim, un tur būs arī parlamenta pozīcija. Līdz ar to varam noslēgt šo dialogu. Liec paldies priekšsādātāji Dragī priekšsēdētājs Dragī atkal parādīsies mūsu komitejā 29. maijā nākamgad, kā ESRB priekšsēdētājs un uh, agrāk jau arī kā ECB priekšsēdētājs. Paldies jums par šo ļoti ilgo, intensīvo, bet arī ļoti vērtīgo monetāro dialogu. Tagad uh, pavisam īsts pārtraukums divas minūtes.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 Uh, Dargie kolēģi, pāriesim pie piektā darba kārtības punkta - sanāksmes vadītāja paziņojumi. Informācija par notiekošajiem trilogiem. Par prospektus otrais trilogs notika 15. novembrī. Tur tika runāts par aptvērumu un par prospektus apstiprināšanu. Uh, par uh, publicēšanu, par trešo valstu aspektiem un par paziņojumiem. Progress tika panākts attiecībā uz vairākiem jautājumiem, un nākamais trialogs ir paredzēts rītdien patiesībā. Par naudas tirgus fondu ar lielu prieku varu teikt, ka uh, tika panākt vispārēja politiska vienošanās 14. novembrī mūsu 5. trialogā starp uh, likumdevējiem. Bija garas uh, sarunas no jūlija līdz novembrim. Šis nolīgums rada spēcīgu ietvaru trīs veidu MMF, kas tiek noteikts regulā. Mm. Dažādas vērtības tiek noteikts, uh, nav tirgus fondi, visi šie trīs veidi uh, Eh, tiks eh, aplikti ar dažādām caurskatāmības un citām prasībām, un būs arī papildus eh, prasības dažādiem veidiem. Kā MMF padarīt noturīgāku krīzes apstākļos un novērst sistēmisko risku, uh, Tika veikts arī tehniskais trialoga darbs, un uh, tā rezultāts tagad tiek vēl pārbaudīts no sarunpušu uh, puses, un uh, komiteja atkal par to diskutēs, un balsojums plenārsēdē notiks 2017. gada 1. ceturksnī. Gribētu arī apsveikt Ninu Gīlu, referenti un visu sarunu komandu par šo ļoti pozitīvo uh, rezultātu. Budžet un ekon kopējā sanāksme ir paredzēta par budžeta kapacitāti Eirozonai. Um, tas bija paredzēts 30. novembrī, bet uh, tas ir atlikts uh, uz 8. decembra 4. dienu. Un uh, jūs informēsim par sēdes laiku. Ekon Libe kopējā sanāksme 1. decembrī no 8 līdz 9. Ziņojuma projekta prezentācija par direktīvu pret naudas atmazgāšanu. Eh, tā vairs eh, nav iespējama 29. novembrī, tad ekonomu Lībe koordinātori vienojās šo kopīgo sanāksmi noturēt ceturtdienu no 8 līdz 9 no rīta. Darba kārtība tiks eh, pēc iespējas drīzāk izsūtīta. Tas ir viss paziņojumos. Ir arī sastais darba kārtības punkts. Lūdzu jūs apstiprināt 26. Eh, septembra, 28. septembra un 10. un 11. oktobra sanāksmi protokolus. Paldies! Tie ir apstiprināti. Tad tagad mēs varam pāriet pie 7. darba kārtības punkta. PRIP. Kā jūs zināt, uh, Tur komisija piedāvāja uh, mainīt piemērošanas dienas uh, noteikumu. Padome jau ir uh, koreper līmenī pateikusi, ka komisijas priekšlikumam neiebildīs. Kā jūs zināt, tad mūsu septembra rezolūcijā parlaments aicināja komisiju apsvērt uh, Um, piemērošanas dienu atlikt, uh, pārcelt uz vēlāku laiku un nemainot neko citu. Tātad mēs uh, rīkosimies saskaņā ar 51. mūsu reglamenta pāntu, un tas nozīmē, ka tagad uh, referente stādīs priekšā savu priekšlikumu, un uh, mēs īsi uzklausīsim arī uh, ēnu referentu un politisko grupu viedokli Un pēc šīm diskusijām mēs varētu arī uzskatīt šo tekstu par pieņemtu bez grozīmiem, bet vispirms Pervanša Beres lūdzu jums vārds. Paldies priekšsādātāji par šo uh, jautājumu. Jūs jau uh, gandrīz visu pateicāt, tāpēc man nekas vairs daudz nav sakāms šajā procedūrā. Tas viss uh, attiecas uz mūsu 14. septembra rezolūciju. Es vienkārši gribu atgādināt 4. Uh, pāntu, jo tas ir tas, kurā mēs atsaucamies uz. Uh, tātad tur tiek eksplicīti teikts, ka mēs nevēlamies atkal no jauna atvērt pirmā līmeņa likumdošanu. Uh, bet tikai runāt par šo spēkā stāšanās datumu. Es tātad ceru, ka tā kā tas ir paredzēts, šis teksts varēs tikt pieņemts bez grozījumiem. Uh, kā jau tas eh, notika Korepērā, un to eh, droši vien apstiprinās arī padome, un mēs varēsim to pieņemt mūsu minisesijā 1. decembrī, un tad pēc iespējas drīzāk varēsim saņemt eh, komisijas jaunos priekšlikumus, lai varētu ļaut stāties spēkā šim svarīgiem informācijas dokumentam, kas ir svarīgs investoriem. Paldies! Thank you! Paldies! Tautas partija Baltskungs, lūdzu. Sirsnieks paldies priekšsādātāji. Es varu izteikties vēl īsāk nekā kolēģe Bēresa. Arī mēs atbalstīsim šo rīcību, lai uh, varētu jūsu piedāvātajā formātā to visu pieņemt. Tautas partija tātad to arī atbalstīs lai varētu nodrošināt to, ka pēc iespējas drīzāk varētu saņemt komisijas priekšlikumu. Thank you. Paldies. Iedzek kungs no EKR. Paldies, priekšsēdētāji. Nav nekas daudz piebilstams tam, kas jau tika pateikts. Es tā tad piekrītu. Es gribēju tikai uh, pajautāt komisijai vienu jautājumu, ja drīkst par deleģēto aktu par uh, intervences pilnvarām, kas tika publicēts oficiālajā vēstnesī jau 29. oktobrī. Un ņemot vērā um, prips regulas uh, stāšanās spēkā uh, dienas atlikšanu, tā stāsies uh, spēkā pēc uh, šī papildu akta par uh, intervences pilnvarām. Mm Tas varētu radīt uh, juridisko neskaidrību ražotājiem šajā te starposmā. Tāpēc es gribēju pajautāt komisijai, kā tā uh, gatavojas. Uh, Uh, nodrošināt šīs situācijas skaidrību, kādas būs pilnvaras starp šī gada 31. decembra līdz 2018. Uh, gada 1. janvārim, vai komisija sniegs uh, vadlīnijas atbilstošajām uzraudzības iestādēm, EOPA, vai kāda būs šī procedūra? Paldies! Yeah. Thank you, of course. This, this... Jā, paldies. Protams, ka šis priekšlikums, kuru mēs aps, apspriežam. Tas vienkārši attiecas uz datumu, ar kuru stājas spēkā regula. Komisija, pavisam īsi, ja jūs varat atbildēt uz šo jautājumu, vai vēl kāds deputāts vēlas izteikties? Jūs arī vēlaties izteikties? Lamberts kungs, lūdzu. Nē, es šovakar esmu Svens Gīgolds. Godātie kolēģi, man radīja zināmas bažas, jo nākot iekšā es redzēju gan es visu ekonu komitejas locekļu koridorā. Gan es vienīgais šeit esmu, bet tā kā vēl daži kolēģi ir klāt, tad uzskatu, ka man pienākuma sajūta tomēr liek būt šeit un izklaid jūs par dažiem e, izteikumiem, kurus Svens būtu teicis, ja būtu pats klāt. Tad trīs lietas. Pirmkārt, mēs atbalstam komisijas priekšlikumu šim labojumam, kamēr tas aprobežojas tikai un vienīgi ar e, atlikšanu uz vienu gadu. Kā jūs zināt, mēs jau piekritām rezolūcijai, eh, kur pieņēma plenārsesijā, un tekstam jāpaliek kā tādam. Mēs uzskatām, ka nevar izmantot šo nelielo korekciju kā eh, aizbildinājumu, lai sāk kaut ko mainīt pašā tekstā. Un šajā ziņā eh, es domāju tieši par Mifidu. Visbeidzot, kāpēc mēs noraidījām eh, RTS, balsoties uz eh, bažām par adekvātumu eh, apskatītajiem scenārijiem tieši no patērētāja aizsardzības viedokļa. Komisija ir ierosinājusi grozījums, kas varētu adekvāti risināt šos, šīs bāžas un cerams, ka tādējādi pēc gada tas viss tiks atbilstīgi īstenots. Paldies par brīnišķīgo uzmanību, kas tika veltīts šajā klusumā. Paldies, ka nepievienoties ballītē ārpusē, bet palikāt šeit. Eh, Ekon ir tieši tur, kur jūs esat. Lūdzu, komisija. Paldies. Paldies, priekšsēdētāji. Kas attiec uz jautājumu ar deleģētajiem aktiem attiecībā uz īstenošanas pilnvarām EIOPA? E Kā jūs zināt, MIFID 2 ir sadalīts viss šī pilnvars. Nu, šeit tas ieliks praktiski apsvērumu dēļ. Mēs e, papētījām, kas notiek ar īstenošanas datumu, kā tas tiek ierosināts, ja mēs šobrīd plānojam to pirmā līmeņa likumdošanai darīt. Juristi saka, ka e, otrā līmeņa pakārtotie tiesību akti arī tiks automātiski pārlikt pa tādu pašu termiņu kā pirmā līmeņa eh, likumdošanas akti. Un Lamberts kungam piezīme. Šobrīd mēs ļoti, protams, ļoti cieši sadarbojamies ar ESAS, eh, it īpaši attiecībā uz tiem punktiem, kas tik rezolūcijā minēts, it īpaši saistībā ar šiem performance scenārijiem, veiktspējas scenārijiem. Priekšsarētājs, paldies, ņemot vērā izskanējušo diskusiju. Es domāju, ka es varētu ierosināt saskaņā ar 50. pantu 1. punktu apstiprināt tekstus bez grozījumiem. Kā jūs zināt, pēc diskusijām, priekšlikumiem, likumdošanas eh, aktiem priekšsēdētājs var ierosināt apstiprināt tekstu bez grozījumiem, izņemot, ja vairāk kā trešdaļa no klātesošiem deputātiem iebilst. 150. noteikuma pirmā punkta otrais apakšpunkts eh, tiek piemērots šādā situācijā. Neredzu, ka deputāti iebilstu. Varam tad uzskatīt šos tekstus par apstiprinātiem bez grozījumiem, un tie tiks prezentēti plenārsesijā. Paldies! Ar to noslēdzam diskusijas par šo jautājumu. Rītdien mūsu sanāksme sāksies pulksten deviņos no rīta. Paldies, sanāksim tiek slēgt.